friends, uh, welcome. Godātie draugi, atsāksim darbu. Tiekamies tā jau otrajā mūsu sesijas posmā pusē. Un šoreiz mums arī viesis. Tas ir Bulgārijas darba un sociālo uh, lietu ministrs uh, Bizers Petkov kungs. Priekš jūs redzēt. Aplaudēsim viņam. Tāpat arī ir arī līdzās uh, uh, viceministrs, kuram arī es vēlētos teikt sveicināti. Un tā ir Rusinovas kundze. Faktiski jau mēs sākam sadarboties ar Bulgāriju jauno prezidentūru jau vai pirms vairākiem mēnešiem. Un jau vakardien bija trialogu sarunas, kas ilga turpat līdz pusnaktī, par eh, norīkotiem darbiniekiem. Tas jau bija piektais saruna rauns, jeb trialogu sarunas. Un jāatzīst, ka runājam par daudz ko. Uh, nebija visu laiku tikai darbs un politika bija, protams, iespēja iepazīties. Nu, un tas, manuprāt, ir varbūt tas labākais. Tad smagi strādājot, risinājumus meklējot, mēs tomēr atrodam laiku arī parunāties. Tī cilvēcīgi. Es ir tā tāda iepazīšanās iespēja. Vakar vakarā. Prieks jūs abus redzēt, un tāpat arī jūsu o, delegāciju šeit mūsu komitejā. Ministra kungs tā došu jums uh, vārdu, un jūs varēsiet tad uh, uzrunāt deputāts. Tad uzrunās Bisers Petko kungs. Lūdzu. Уважаема госпожо, thank you. Paldies, priekšsādātāji. Uzkoks kundze, godātie deputāti. Man ir prieks būt pie jums eh, šeit eh, sociālo un nodarbinātības lietu komitejā un runāt par mūsu, izstāstīt par mūsu prezidentūras prioritātēm Eiropas padomas, ministru padomas prezidentūras laikā. Kas tieši skars nodarbinātību un sociālās lietas? Mēs uzsākam savu prezidentūru laikā, kad Eiropas iedzīvotājiem ir ļoti akūti nepieciešama nu, piedāvāt labākas darba iespējas un sociālo drošību. Līdz ar to stiprinot viņu pārliecību Eiropas ideju un Eiropas projektam. Uh, Tas ir liels skaidrs, lieli uzdevumi. Mēs uzņemamies tos un nosakam konkrētas prioritātes. Nodarbinātības un sociāla lietu jomā, un līdz to arī to precīzi formulējam. Mēs runājam par vienotību, par tiesiskumu un taisnīgumu un par uh, kohēzijas politiku. Tas ir veids, kā mēs varam attīstīt šo savus instrumentus, lai nodrošinātu tādu kopējo pūliņu ieguldījumu uh, lai tieši arī veicinātu sociālo dimensiju Eiropas projektā. Turpmāko sešu mēnešu laikā, mūsu prezidentūras laikā, mēs Bulgārija būsim tāds taisnīgs, godīgs starpnieks. Nu, šis ir uzdevums, kas mums iekrīt rotācijas kārtībā, un uh, tas atspoguļojas, uh, mēs esam gatavojušies, un to jūs redzat arī mūsu ļoti noslogotā darba kārtībā. Un mums jau ir, protams, mantojumā pārņemti vairāk tādi būtiski jautājumi, kas šobrīd nonāk šo trilogu sarunās. Un mums vairāk kā jebkad ir jāapzinās, kādas ir Eiropas iedzīvotāju vajadzības. Eiropā šobrīd konstatējam pozitīvu ekonomisku izaugsmi, un ir jāizmanto šī iespēja, lai savukārt būtu spēcīgi pret nākotnes krīzēm un vienlaiks mums ir jāspēj nodrošināt jaunu darbvietu radīšana un sociālā taisnīguma veicināšana. Tā kā mēs, protams, pārņemām Igaunijas prezidentūras uh, darbus, un mums galvenais uzdevums un akcents būs tieši nodarbinātība. Mēs meklēsim dažādas risinājumus, kā nodrošināt produktīvu nodarbinātību, ilgspējīgu ekonomisko izaugsmi. Mēs īpašu uzmanību veltīsim jaunajām izmaiņām Eiropas sabiedrībā. Mēs strādāsim, lai nodrošinātu labāku darba vidi, lai nodrošinātu sociālo-ekonomisko attīstību un nodrošinātu sociālo inovāciju iespējas. Mēs veiksmēsim arī vienlīdzību, cīnīsimies pret diskrimināciju un runāsim tieši par sieviešu lomu digitālajā vidē. Mums arī jāatzīst, kāda ir tad inovatīvā pieeja jaunatnes nodarbinātībā, kā nodrošināt godīgu migrāciju, taisnīgus apstākļus un kā stiprināt un saiknes starp izglītību, prasmēm un darba tirgus vajadzībām. Nākotnē vistiešākā veidā saistīta ar mūsu turpmāko prioritāti - sociālās Eiropas finansējums. Eiropas sociālais fonds un tā iespējas pēc tam, kad eh, būs jāsāk jaunais plānošanas periods. Mums ir svarīgi panākt noteikumu vienkāršošanu, piedāvāt lielāku atbalstu sinerģijām, eh, nodrošinot un cenšoties panākt sociālo un teritoriālo kohēziju. Lai sociālā iekļaušana būtu realitāte, lai mēs veicinātu izglītību, prasmes, mūža izglītību, un to aktīvi izmantot visi Eiropas iedzīvotāji. Un tālāk mūsu trešā prioritāte, kas ļaus veicināt jau agrīnu bērnu attīstību. Mēs uh, sniegsim atbalstu ģimenēm un viņu bērnu labklājībai tās ir eh, investīcijas cilvēku resursos. Lūk, tas arī ir tāds arī apņemšanās investīcijas un atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti. Lai cilvēki pilnībā varētu izbaudīt visas dzīves iespējas un brīvības, mm, nesačaroties ar kādam ierobežojumiem. Mēs vēlamies to panākt Eiropas līmenī. Un šī pieeja ir jātīsta vēl tālāk lai visiem cilvēkiem būtu vienāds tiesības arī tad, ja viņiem ir kāda invaliditāte. Mēs arī darīsim visu, ko spēsim, lai panāktu rezultātu Eiropas piekļuvis akta īstenošanā, pabeigšanā. Mēs arī koncentrēsimies uz sarunām arī uz parlamentu par norīkotajiem darbiniekiem. Un mēs strādāsim pie daļējās vispārējās pieejas padomē, lai atrisinātu jautājumu par regulu 883, kas skar um, bezdarba pabalstus un citas normas. tāpat arī darba drošības noteikumiem, aizsardzību pret uh, kancerogēniem un mutagēniem. Tātad padomē mēs strādāsim, lai atrisinātu arī trīs aģentūra regulas, tostarp arī Eurofondu un Euraša e, darbību. Un vēlētos arī paši akcentēt tātad galvenos elementus mūsu darbā. Eiropas Savienības pilsoņi, starp iestāžu sadarbība, kur ir uzsvērts kā Eiropas sociālā pilāra, tālākais attīstīšana ir uzdevums, tas tika parakstīts Getburgas samitā. Un lūk, mūsu sešu mēnešu laikā mēs vēlamies jau to sākt īstenot. Mēs vēlamies strādāt pie atsevišķām institīvām, kas skars valsts sociālo taisnīgumu. Mēs arī aktīvi strādāsim pie citiem likumdošanas priekšlikumiem, kas vistiešākā veidā saistīti ar darba nosacījumu uzlabošanu. Un, lai nodrošinātu labāku um, profesionālās karjeras un privātā dzīves iesavienošanas iespējas. Tātad mēs vēlamies, lai Eiropas darbkārtībā parādītos sociālās tiesības. Un tie ir galvenie jautājumi, kurus arī skatīsim EPSCO padomē nodarbinātības um, un sociālietu komiteja, e, pierašana padomē, kas būs arī martā un jūnijā. Mēs vienmēr sakojam savam uzsaukumam, ka mēs esam spēcīgi vienotībā, un es domāju, ka tas ir arī skaidri apliecināms sociālajā politikā. Turpmāko sešu mēnešu laikā mēs to arī īstenosim dzīvē. Kopā mēs esam spēcīgi un spējīgi sociālās dimensijas nostiprināšana Eiropas Savienībā. Paldies par uzmanību! Un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies, ministra kungs! Rozinos kundze, vai jūs vēlaties, ko šobrīd jau piebilst? Nē. Lai gan es pieņemu, ka jautājums varēsim uzdot jums abiem, ja? Labi. Labi, sāksim ar koordinatoriem. Un citi arī, protams, arī var uzdot jautājumus. Tāds partijas koordinators Kazaskungs, lūdzu. Paldies. Paldies Petro kungam. Un ministrija Rusinovai, ka ir ieradušies šodien pie mūsu nodarbinātības lietu komitejā, lai iepazīstinātu ar Bulgāru prezidentūras prioritātēm. Mm, man ir prieks lasīt un iepazīties ar šo diezgan ambiciozo programmu, kas skar sociālo rīcību politiku. Esmu pārliecināts, ka jūs to spēsiet darīt arī sešu mēnešu laikā, panākt arī šīs lietas ierakstot plašākajā politiskajā kontekstā. Nu, prezidentūra, protams, jārēķinās ar tādām paralēlām diskusijām, kas notiek par Brexitu un par daudzgadu finanšu schēmu sagatavošanu. Es pats esmu referents uh, direktīvai par karjeras un dzīves saskaņošanu, profesionālās un ģimenes dzīves saskaņošanu, jeb līdzsvaru. Es vēlos uzbarot dzirdēt arī, kā jūs to redzat. Ministrs Petkaus nu pat norādīja, ka ka šis nu ir pirmais tās priekšlikums izriet no Eiropas sociālā pilāra. Tas jau ir uzsākts, eh, diskusijas ir uzsākts gan parlamentā, gan padomē. Man būtu šādi jautājumi. Mēs vēlētos dzirdēt, kāda ir īsti tad jūsu nodomi eh, Bulgārijas prezidentūras laikā šajā jautājumā. Un kurus jūs saskatāt par sarežģītākiem jautājumiem šajā direktīvā? Paldies, Kazas kungam. Tālāk sociāldemokrāta vārdā. Agnes Ungoirjus kundze. Jā, paldies par šodienas prezentācijām. Jums ir pirmā prezidentūra. šajā sarežģītā un sar svarīgā vēsturiskā brīdī, ko mans kolēģis Gāze jau minēja, kas notiek. Un ja mēs vēlamies pabeigt arī mūsu parlamentu sasaukuma periodā, pabeigt šos svarīgos jautājumus, tas ir tiešām tagad jau izšķiroši. Gan arī, ka sanāk, ka jums ir tā pēdējā a, prezidentūra, kura var kaut ko jaunu piedāvāt vēl. Man ir prieks, ka vakardien mēs jau varējām uzsākt sarunas dialogā par norīkotiem darbiniekiem. Ļoti nozīmīgs jautājums. Paldies, ka pie tā strādājat. Man būtu jādājums par divām lietām. Jūs prioritāšu sarakstā. Jūs runājat par bērniem un nabadzību. Vai kaut kādā veidā es kļūdos, ja vēlēt, gribētu sagaidīt tam, ko jau mana politiskā grupa ilgi laiku jau virza par bērnu garantiju, kurā noteikti, ka neviens bērns Eiropā nedrīkstētu uzaugt nabadzībā. Un nākamais, tas, ko teica arī kolēģis Kāzas kungs, kā jums izskatās, kādas ir cerības un iespējas panākt vispārējo uh, jau pieju uh, karjeras un ģimenes dzīves uh, līdzsvara direktīvā? jo, kā es minēju, šis jau ir laiks, kas tad ir ierobežots Eiropas parlamentam, un nu, ļoti svarīgi, lai mēs to jautājumu panāktu mūsu valsts sasaukumu laikā. Mums tas ir ļoti prioritārs jautājums. Tāpat mums ir, protams, gan negatīva pieredze jau no iepriekšējās debatēm, kur bija līdzīgs jautājums par maternitātes direktīvu. Kā jūs skaties šo situāciju? Vai iznāks, vai padomu panāks vispārējo pieju, laicīgi, lai mēs varētu, un kāds kungs varētu pabeigt savu ziņojumu un panākt arī trialogu sarunas par šo jautājumu? Paldies! Tālāk lūdzu vārds. Koordinatoram EKR grupas Makentārs kundzei, bet viņa nav uz vietas. Kāds no viņas grupas lūdzu? Ir gatavs aizstāt? Nē. Tad Aldei vārds lūdzu. Arī Aldis koordinators. Kalvēžam Bokungs liekam nav uz vietas. Arī Lavičovas kundze nav uz vietas. Tālāk goja NKL. Karī Lopes, nē, nav neviens. Zaļie, zaļajiem ir. Lūdzu, Džina Lamberta. Nu labi. Paldies ministriem, ka esat ieradušies pie mums. Priekš jūs redzēt. Mūsu pieredze parlamentā ir jau pieredze, ka mazo valstu uh, prezidentūras bieži vien var būt e, ļoti dinamisks un daudz ko panākt, ko varbūt lielas valstis dažkārt tā kā ā, nobremzē. Un mēs ļoti ceram, ka arī jums izdosies arī panākt elastīgas pozīcijas un jūs prezidentūra ar savu attieksmi panāks šādu jautājumu skatīšanu trilogu sarunās. Man ir svarīgi runāt par vienu jautājumu, par zilo karti. Tātad jūs runājat arī par taisnīgu imigrācijas politiku. Un lūk, zilā kārtī liekas, ka kaut kur ir iestrēgusi šobrīd, iesalusi. Jo ir pretruna, jeb eh, tā kā iekšļietu ministri uzskata, ka tas ir migrācijas jautājums, līdz to uzreiz tādi, kā lai pieklājīgāk pasaka, nu ļoti skarbi skatās uz to. Savukārt darba eh, lietu ministri ir daudz izprotošāk, kāda ir uh, uh, situāciju darba tirgu, ka ir nepieciešams piesaistīt arī talants ārpus Eiropas Savienības. Mm, vienlaiks jau neignorējot visu to, kas ir no šeit pats uz vietas pieejams jau. Kā jūs to redzat? Un vai darba ministriem varētu būt vēl papildus ietekme? Un tāpēc arī vēlējos runāt par to, kāda varētu būt jaunie priekšlikumi no Eiropas eh, nodarbinātības iestādes komitejā. Esam ļoti nosatraukti par to, kā tiks īstenot šī likumdošana, kas ir spēkā. Un mums, saprāt, šādas iestādes izveida būtu sen jau nepieciešama. Vai jūs esat gatavi šā tam virzīt tālāk? Paldies! Thank you, uh, and... Paldies! ENF vārdā Martēna kungs. Merci, madame le président. Paldies, priekšsādātāji. Īpaši vēlos pateikties Bizēram Petkova kungam, tātad darba un sociālās politikas ministram, kurš ir ieradies pie mums, mūsu komitejā. Pat ja man jāatvainojas ministra kungs, ka dažas politiskās grupas nav ieradušās, lai jūs te sveiktu mūsu politiskā grupā un uzdot jums jautājumus. Jums jau arī ieskicējāt savu ceļa karti. Jūs runāt arī par izglītību, par arotprasmēm, uh, par ģimeni, par kaģeru, par norīkotiem darbiniekiem, tālāk par darba drošības noteikumiem, par um, trialogu sarunām, par Eiropas sociālo pīlāru. To visu Es saprotu. Tas viss jau ir uh, uzsākts, un mums ir ļoti svarīgi dzirdēt, ka jūs to virzat tālāk. Vēlos jūs apsveikt, ka vakardienas trialogs sarunas tiešām notika, un ilga, ļoti ilgi. Un te ļoti svarīgi, ka jums arī drosme arī ķerties pie delikātiem jautājumiem. Nu, sādāk, um, mums nav iespējams neko panākt. Mums uzklausot tas, ko jūs vēlties panākt, ir daudz jautājumu virzību pirmo to, ko mēnešu laikā. Runājot par darba tirgus prasībām, par ko mēs visu laiku runājam, vēlreiz un vēlreiz tikai runājam, runājam, bet nekad nespējam atrast uh, risinājumu, lai panāktu tiešām, ka ir iestājas šī sociālā kohezija, ka arī neformāla izglītība e, stā, ir pielīdzināma e, vienlīdz formāla izglītībai. Un skatoties arī šīs prezidento trio, ir šī atsauce visu laiku atbalsts maziem vidiem uzņēmumiem un jaunu uzņēmumiem, startupiem, lai viņam būtu labāk piekļuve finansējumam. Um, Mēs atkal dzirdējām, tātad jūs sakat to pašu, ko faktiski jau daudz ir teikuši. Mēs zinām, jā, mazie video uzņēmumi nodrošina 80% no uh, uz uh, nodarbinātības, bet faktiski visus noteikums diktē lielās korporācijas. Un man jau pietiek, so es to negribu dzirdēt. Un um, uh, apzinos, ka, protams, jūs esat bulgāru ministrs un galvenokārt iestāsties par bulgāru interesēm, par ko es arī apsveicu. Bet mans jautājums būtu vienkārši. Vai esat apmierināts? Kāda izveidošie Eiropas Savienības konstrukcija? Un kā jūs, kā maza valsts austrumos, kas vēlas piedalīties Vai tiešām jums ir sajūta, ka jums ļauj piedalīties, vai jums dod šo iespēju? Vai jums ir šāda iekšā pārliecība, uh, ka jūs varat ietekmēt lietas? Paldies! Is, uh, uh, Tas bija pirmais uh, jautājumu rauns, bet jautājumu, protams, būs vairāk. Lūdzu, Betkā kungs, jums tagad vārds. Paldies, eh, ka mani tik silti uzņēmāt. Paldies par jūsu jautājumiem. Eh, tie atkal apsiprina to, eh, ka padomas prioritātes ir arī Eiropas parlamenta prioritātes. kā arī šīs eh, komitejas prioritātes. No sākuma es centīšos atbildēt uz eh, Kazas eh, kunga un Jungerijas kundzes uzdotajiem jautājumiem attiecībā uz darba un privātās dzīves līdzsvara direktīvu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tā ir mūsu prezentūras prioritāte, un mūsu ambīcijas ir tādas, ka ir jābūt kopējai pieejai eh, šim dosie eh, padomēji, padomēji jau pirmajā eh, sanāksmē, kas notiks šī gada martā. Un mēs arī apzāmies to, cik svarīgs ir šis fails kā daļa no likumdošanas iniciatīvas Eiropas sociālo tiesību pīlārā. Un mēs arī apzināmies to, ka dalībvalstis atbalsta šīs direktīvas mērķus. Un eh, šī iemesla dēļ eh, mēs esam pārliecināti par to, ka mēs varēsim eh, panākt konsensu attiecībā uz citiem jautājumiem. Saistībā ar apmaksātajiem atvinājumiem paturot prātā to, ka E, visām valstīm ir savas nacionālās tradīcijas un īpašas prasības, līdz ar to ir ļoti svarīgi tas, e, kādā veidā mēs e, pieejam šim failam. Un attiecībā uz to, kā mēs uz to raugāmies, nu, tas būs ārkārtīgi svarīgi, lai panāktu konsensu padomē. Vēlētos vēlreiz uzsvērt to, ka šī ir viena no Bulgārijas prezidentūras prioritātēm, un mēs ļoti centīsimies eh, šos eh, mērķus eh, sasniegt, kurus nu pat kā jums aprakstīju. Viena no Bulgārijas prezidentūras prioritātēm ir agrās bērnības attīstība, kas sasās ar investīcijām un um, cilvēciskajā kapitālā, ko mēs visi vēlamies veikt jau no pašas bērnības risku prevencija un atbalsts ģimenēm ir daļa no mūsu pieejas nākotnes darbam, kas eh, paredz to, ka ir jāpievērš uzmanība eh, dažādiem dzīves eh, posmiem. Un, protams, ka tas, ka daudzi bērni dzīvo nabadzībā, ir e, jārisina. Attiecībā uz e, zilo karti es e, uzskatu, ka sociālo lietu ministru, darba lietu ministru un nodarbinātības ministru loma būs ļoti svarīga. Viņu iesaistē ir pilnīgi nepieciešama. mēs aktualizēsim dažādus jautājumus, eh, tāpēc, eh, ka tas, eh, ka tiek atvērti dažādi juridiski kanāli, lai Eiropā būtu piekļuvi trešā valsts pilsoņiem, tas ir ļoti svarīgi, jo sevišķi tās attiecās uz nodarbinātības iespējām izmantojot zilo karti tā ļaus augsti kvalificētiem cilvēkiem ierasties un strādāt Eiropas Savienībā. Un tas būs vēl viens resursi mūsu ekonomikai, kuru mēs varēsim izmantot, un es eh, ceru, eh, ka mēs varēsim veiksmīgi strādāt pie šī dosjē. ir jārada uh, apstākļi darba spēka mobilitātei un jāpaplašina uh, iespējas mobilitātei. Uh, ir ļoti svarīgi eh, izveidot Eiropas darba aģentūru. Tā ir viena no Eiropas komisijas iniciatīvām. Un mērta eh, sākumā mums būs zināms vairāk detaļu attiecībā uz to, kā komisija raugās uz eh, šīm te darba iestādēm ja Eiropas eh, komisija eh, to arī izdarīs marta sākumā, tad mēs eh, plānojam šo tematu iekļaut. Pašā pirmajā ministru padomē, nu, tad sociālo un nodarbinātības lietu padomē martā. Tās arī ir ļoti svarīgi. Šīs iniciatīvas ir daļa no pasākumiem, lai piemērotu sociālās tiesības. Tas ir kaut kas tāds, ko es pieminēju savos ievadvārdos. Tā ir viena no mūsu prioritātēm. Es priecājos par to, ka jūs uzskatāt, ka mēs izdarījām labu darbu vakar vakara trilogā. Tās ir mūsu ambīcijas. Mums ir eh, jāturpina veiksmīgais Igaunijas prezentūras aizsāktais darbs. Un eh, Bulgārijas prezentūras eh, laikā mums, cerams, izdosies beigt darbu pie šī dosie. Tās ir mūsu ambīcijas. Mums ir jāturpina darbs nākamajos trialogos, tāpēc, ka nav nekādu šaubu par to, ka šī lieta ir ļoti svarīga. Tāpēc, ka tā sniedza eh, darbinieku aizstāvību, neierobežojot dažādu eh, pakalpojumu brīvu pieejamību vienotajā tirgū. Un eh, es varu pilnībā piekrist Denis kundzei tādā ziņā, ka saistības starp izglītību un darba tirgu ļoti svarīga. Apstākļi visu laiku mainās. Mm viss ir ļoti dinamiski un mm, izglītībai vajadzētu atbilst uh, šiem jauniem apstākļiem. Es jau iepriekš minēju to, ka mēs uh, liksim uzsvaru uz prasmēm, prasmju attīstību, uz tām prasmēm, kuras ir uh, nepieciešamas mūsdienu darba tirgu. Un e, šādā sakarā viena no tām lietām, ko plānojam paveikt mūsu prezentūras ietvaros, e, ir tas, e, ka mēs pieņemsim rekomendācijas māceklībai, kas būs ļoti svarīgi, lai varētu ņemt vērā darba tirgus prasības. Bulgārija jau desmit gadus ir Eiropas Eh, Savienībā šī ir pirmā reize, eh, kad mēs uzņemamies eh, Eiropas Savienības padomas prezentūras pienākumus. Runājot Eiropas Savienības padomas vārdā, mm, nu, ir pilnīgi noteikti skaidrs, ka arī mazām valstīm ir liela nozīme Eiropas Savienības struktūrā. Paldies! Eh, tagad eh, došu vārdu Ādama Kosas kungam. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Ö, eh, ö, tisztelt Uram, szeretnék gratulálni először is a bolgár. Es vēlētos no sākumā jūs apsveikt ar Bulgārijas prezidentūras ambiciozo darbu programmu, un man ir ļoti konkrēts jautājums. Jūs runājāt par cilvēkiem ar invaliditāti, Šeit nodarbinātības eh, komitejā es biju atbildīgs eh, par pakotni eh, par pieejamību, un šādā ziņā Bulgārijas prezidentūra ir mani jau satikusi vairāk kārt. Un viņi ir gatavojušies trilogiem. Es ceru, ka tas viss novadīs pie ļoti labiem rezultātiem, kas būs pieņemams, pieņemam pilnīgi visiem. Eh, tā, lai eh, cilvēki ar invaliditāti eh, visā Eiropas Savienībā būtu apmierināti ar jauno likumdošanu. Un mans jautājums būtu tāds. Kāda ir Bulgārijas prezidentūras pozīcija saistībā ar Eiropas parlamenta atzinumu, kurā ir minēts, ka ir nepieciešams, lai transporta infrastruktūra, transporta līdzekļi, turismas un pakalpojumi, ārkārtas pakalpojumi un Tātad, nu, eh, ka tam visam ir jākļūst eh, pieejamam. Kā jūs zināt, tad no sākotnējā priekšlikuma šīs jomas tika izslēgtas. Līdz ar to eh, tas ir jautājums par to, ka ir jāpaplašina regulas aptvērums un Eiropas parlaments nu, to vēlas darīt. Es vēlos zināt, kāda ir jūsu pozīcija šajā jautājumā. Paldies! Petkau kungs, ministrs kungs, vai atbildēsiet uz jautājumiem? Eh, vārds Navakau kungam. Liels eh, paldies, eh, priecājos, kundze, ka devāt man vārdu. Es vēlētos izsaikties bulgāru valodā. Ministra kungs, paldies par jūsu prezentāciju, paldies par precizējumiem, kādus nu pat kā sniedzāt, kā vienas no lielākajām Balkānu valsts pārstāvjiem, es vēlētos eh, zināt, eh, kāda būs jūsu pozīcija par eh, galvenajiem dokumentiem, pie kuriem notiks darbs nākamajos sešos mēnešos. Manā darbā es galvenokārt koncentrējos uz Eiropas fondu darbību, Eiropas budžeta nākotni. Līdz 20 gadām es vēlētos zināt, kāda ir jūsu pozīcija saistībā ar finanšu instrumentiem. Eiropas eh, Savienībā sociālajā jomā. Eiropas eh, sociālais fonds, jaunas garantija, eh, pielāgošanas fonds. Es zinu, ka pēdējo gadu laikā Bulgārijā, pateicoties Eiropas programmām, vairāk nekā 60 tūkstoši jaunu cilvēku ir ieguvuši darba vietas. Kā jūs plānojat turpināt šo tendenci un garantēt to, ka tiek uh, risināta uh, jaunatnes bezdarbs pēc iespējas vairāk Eiropā. Paldies! Uzklausīsim trešo jautājumu. Tančs kundze lūdzu. Paldies, ministrs kungs. Paldies eh, par jūsu runu. Paldies, ka iepazīstinājāt ar prioritātēm. Es domāju, ka jūs esat izvēlējušies ļoti svarīgus tematus. Un e, svarīgs jautājums jau uzdeva mani kolēģi. Tomēr man ir e, vēl viens jautājums jums, un tas e, saistās ar ļoti aktuālu jautājumu kas ir izskanējis pēdējo dienu laikā, jaunā Austrijas valdība ir ierosinājusi to, lai Eh, bērnu eh, pabalsti eh, būtu zemāki tiem, cilva, tiem bērniem, kuri nāk no konkrētām dalībvalstīm. To sasver indeksāciju. Mana nostāja ir ļoti skeptiska saistībā ar šo priešakumu. Es nedomāju, ka tās ir saskaņā ar šī brīža likumdošanu, kas attiecās uz sociālajām sistēmām kādā veidā šis jautājums tiks nākotnē risināts. Es domāju, ka jums šeit būs loma. Jūs būsiet eh, galvenais dalībnieks eh, vienā no vissvarīgākajiem dosie attiecībā uz šo jautājumu, tāpēc vēlētos zināt, ko jūs domājat par šo jautājumu. Un vēl viens jautājums. Vai jūs eh, plānojat aktīvi iesaistīties šajā diskusijā? tātad saistībā ar regulu 883 no 2004. gada. Vai jūs plānojat par kādu soļus? Paldies! Благодаря за зададените въпроси. Ако ми позволите да започна. Paldies par jautājumiem. No sākuma atbildēšu uz Tāmas kundzes jautājumiem. Eh, saistībā ar grozījumiem eh, regulai 883 saistībā ar sociālo sistēmu koordināciju nav nekādu šaubu, ka mums ir nepieciešams eh, modernizēt mūsu sociālās apdrošināšanas sistēmas, ir jāgarantē darbinieku aizsardzība Eiropas Savienībā. Un runājot par to, vēlētos atgādināt, ka viena no Bulgārijas prezidentūras prioritātēm ir panākt eh, daļēju vispārēju pieeju attiecībā uz eh, atlikušajām nodaļām šajā 883 regulā, un šīs nodaļas saistās ar bezdarba pabalstiem, eh, kā arī ar papildus pasākumiem. Ir nodaļas, kas ir slēgts, pie tām neatgriezīsimies, un attiec tur jau ir bijusi vienošanās par eh, daļai vispārējo pieeju. Vēlos atgādināt, ka iepriekšējā ministru padomē eh, decembrī eh, daļai vispārējā pieeja par divām nodaļām guva atbalstu. Bija vienošanās. Un mūsu mērķis būs Bulgārijas prezidentūras ietveros vienoties par daļai vispārēju pieeju, nu, tātad par bezdarba pabalstiem, par šo nodaļu, kā arī par papildus pasākumiem. īsumā mēs plānojam aktīvi strādāt pie šī faila. Kopīgi ar eh, norīkoto darbinieku direktīvu tas ir svarīgs dokuments, lai aizstāvētu darbinieku tiesības. Un eh, tas ir svarīgs arī eh, saistībā ar pakalpojumu sniegšanu vienotajā tirgu. Atbildot uz Novakovas kundas jautājumu, Bulgārijas prezidentūras ietvaros plānojam uzdot eh, jautājumu, kas saistās ar eh, sociālās Eiropas nākotni un ar to, kāds eh, būs finansējums. Jo sevišķi pēc pašreizējā perioda, pēc 2020. gada. Un tāda attiecībā uz Eiropas sociālo fondu Es eh, domāju, ka ir svarīgi garantēt eh, to, lai finansējums eh, vieglāk nonāktu pie cilvēkiem. Ir svarīgi atvieglot cilvēku piekļuvu šim finansējumam, ir jābūt caurskatāmībai, un tas mums palīdzēs sasniegt sinerģiju. Un tas arī palīdzēs finansējumam sasniegt savu mērķi. Tā ka jā prezidentūras ietveros un e, daudzgadu finanšu e, plāna ietveros mēs e, strādāsim pie tā, lai finansētu Eiropas sociālo dimensiju. To skaitā arī to laiku, kad periods būs beidzies, un tas arī atbild uz jūsu jautājumu par finanšu instrumentiem. Es minēju vienu no Bulgārijas prezidentūras prioritātēm. Uh, darba un eh, sociālās politikas jomā. Tātad cilvēki ar invaliditāti un viņu tiesību garantēšana, kā arī eh, atbilstošu apstākļu nodrošināšanu viņiem, viņiem, lai viņi varētu izbaudīt dažādu veidu brīvības. Un šādā ziņā mūsu prioritāte ir veiksmīgi pabeigt eh, trialogu par sociālās pieejamības aktu. Mēs esam plānojuši piecas trialogu sanāksmes, kā arī daudzas tehniskās sanāksmes. Un mēs centīsimies diskutēt par visiem jautājumiem, kas skar šo te piekļuvas aktu. To skaitā arī atzinumu un Eiropas parlamenta at, tad, atzinumu attiecībā uz paplašināto aptvērumu regulai. Tas eh, mums ir svarīgi, lai mēs varētu pabeigt darbu pie faila mūsu prezentūras ietvaros, tāpēc, ka tā ir viena no mūsu prioritātēm - cilvēka ar invaliditāti. Mēs paļāvāmies uz jūsu sadarbību, un eh, mēs eh, par to arī sakām paldies. Mēs ar prieku sastrādāsimies gan ar parlamentu, gan ar komisiju pie šiem abiem svarīgajiem dokumentiem. Paldies! The... Mēs turpināsim ar Pirinska kungu. Tagad jums vairs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamies ministra kungs. Ciemā ministra viedniec kundze. Es ļoti priecājos, ka šodien esat pie mums atnākuši. Labprāt, uzklausām jūsu teikto. Un, protams, ka tas ir ļoti svarīgi arī jums, kā prezidentūras pārstāvjiem, eh, uzklausīt mūsu komitejas viedokļus un domas un to, kas mums ir svarīgi. Daži pieminēja mazākas dalību valstis un lomu, kas tām jāspēlē. Es domāju, ka dotajā situācijā mēs eh, dodam pievienoto vērtību. Mēs labi apzināmies uh, eh, izaicinājumus, kas ir saistīti ar dalību Eiropas Savienībā, jo arī mazās dalība valstis spēlē nozīmīgu lomu. Tās jau nav no problēmas, kas ir šiem konkrētajām dalībvalstīm, tas ir uh, visas Eiropas Savienības uh, problēmas, bet mazajām dalībvalstīm arī tās ir jārisina. Domāju, ka Mūsu prezidentūra ir ļoti tādā jūtīgā brīdī Eiropas Savienības vēsturē pēc gara krīzes perioda, kas uzsākās 2008. gadā pēc uh, taupības perioda, mēs piedzīvojam zinām atveseļošanos. Bet tāpat laikā ir arī zināmas bāžas, ka izaugsme nav vienlīdzīga visā visos sabiedrības slāņos. Vakar starptautiskās valodas, eh, valodas fonda vadītāja Davosā pieminēja savā runā šo jautājumu. Proti, kā izaugsme nav vienmērīgi sadalīta. Tas ietekmē, protams, visas dzīves jomas, visu rada nevienlīdzību un tas palielina nevienlīdzību. Šeit grib atgriezties pie Eiropas sociālo tiesību pilāru. Attīstība nav nekāda nejauša. Tur arī ir jūtama šī ietekme, ko mēs jūtām visur Eiropas Savienībā, arī Eiropas parlamentā. Mums sociālā darba kārtība ir jāizvirza mūsu darba kārtības centrā, Citādi mums būs ļoti nepatīkams sekas attīstībai. Vēlētos atgriezties pie tā, ko teica Matēna kungs iepriekš. Jautājums, vai mēs esam neapmierināti ar to, ka esam Eiropas uh, Savienības dalība valsts un varbūt vēlētos aizstāvēt savas intereses. Bulgārijā vārdu uzskats ka mūsu nacionālās intereses visvairāk ir aizstāvētas Eiropas Savienības ietvaros, padarot Eiropu par Eiropas Savienību par vairāk konkurētspējīgu reģionu. Ņemot to vērā, domāju, ka Bulgārijas prezidentūra, tīpaši sociālās politikas un darba jautājumu jomā, ir ārkārtīgi būtiska. Daži jautājumi. Uh, Pirmkārt, jautājums saistīts ar Kazas kunga un Angērijas kundzes jautājumu par dzīves un uh, darba līdzsvaru. Būtu ļoti labi, ja mēs paraudzītos, kādas normas ir sociālajā pīlārā un uh, kuras tiks uh, ieviestas Mans jautājums drīzāk tāds eh, konceptuāls šādā nozīmē. Kāzas kungs pieminēja varētu tādus sarešķītos eh, aspektus eh, šajā dokumentu kopumā. Tad tas ļoti principiāls jautājums. Debats, kas saistīts ar jautājumiem, Jā, e, pastāv viedoklis, ka komisijas izvirzītie priekšlikumi neatrisina tāds jautājums kā sieviešu līdzdalība darba tirgu un ka normas drīzāk aizkavē. Otrakārt, cilvēki domā, ka šāda schēma nevar būt efektīva, ja tā nav finansējuma pietiekama. Tas aizkavē uzņēmumu konkurētspēju. Sociālistu grupā mēs e, aizstāvam pretējo viedokli. Mēs domājam, ka sabalansēts režīms, sabalansēts eh, darbu sadalījums eh, ģimenēs. Un vēl iespēja aprūpēt eh, vecākos cilvēkus un cilvēkus ar invaliditāti, drīzāk uzlabos uzņēmumu konkurētspēju. Šajā gadījumā sociālā partnerība uh, un darba koprīkumiem ir ļoti pozitīva loma. Mēģināju būt ļoti neitrāls, ļoti objektīvs savā nostājā. Mans jautājums - kāds laika grafiks ir tas, ko esat paredzējuši šīm diskusijām? Un otrkārt, man ir ieteikums, ko vēlētos izteikt. Jūs eh, strādāsiet prezidentūras ietveros. Domāju, ka vajadzētu arī raudzīties, kuri panti ir būtiski eh, pamatlīkumos, jo tas ir sociālais modelis, uz kuru pamatojas Eiropas Savienība. Problēma nākamajos gados būs tāda, ka eh, tieši sociālie aspekti var tikt atlikti jo tādēļ, ka esot jāpanāk finanšu stabilizācija. Gribētu labprāt dzirdēt jūsu viedokli, jo jūs noteikti saskārsieties eh, arī ar šo diskusiju par eh, bērnu garantijām. Patiešām mūsu grupa uzskata to par prioritāti. Esam nobažījušies par to, kā palielinās bērnu nabadzība un uh, vispār kā tendence 26,4% no cilvēkiem līdz 17 gadiem ir uh, riska grupā. Un problēma Bulgārijā ir div tik nopietna. Redzu, ka Alvskogas kundze jau ir uzlikusi pirksti uz uh, mikrofonu, tas nozīmē, ka viņa vēlas, man patīk, man ir jābeidz runāt, bet eh, man faktiski bija vēl vairāk jautājumu, ko gribēju uzdot. Vēl tikai vienu. Mans pēdējais jautājums ir saistīts ar eh, Eiropas uh, Savienības darba inspekciju. Jūs pieminējāt, ka tas būs uh, diskusija centrā martā. Tam arī ir izšķiroša nozīme jūs esat eh, uzsākuši darbu šajā jomā, gribētu ieteikt jums, jūs varbūt pievērst uzmanību arī pieredzē, ko ir savākusi platforma, kas strādā pie nedeklarēta darba problēmu risināšanas. Bija arī uzklausīšana šajā komitejā pagājuši, kad šī, šīs platformas vadītājs bija šeit, un atbilstošie Eiropas uh, dienesti uzstājās, un man kolēģi bija pārsteigti, ka diskusija bija ļoti dzīva par šo jautājumu, un uh, pieredze, ar ko mēs dalījāmies, bija ārkārtīgi interesanta. Un es domāju, ka šī pieredze būtu ļoti vērtīga arī jums, un būs, būtu interesanti, un jūs to varētu izmantot, lai virzītos uz priekšu. Noslēgumā daudz gadu finanšu schēma un tur jau ir pieņemti punkti par periodu pēc 2020. gada. Visbūtiskākais ir eh, jautājums ir sociālās Eiropas budžets. Es jums ieteiktu to aplūkot un ko jūs par to domājat. Es ļoti atvainojos, ka runāju tik ilgi. Jā, tagad nolasīšu sarakstu, kas vēlas uzdot jautājumus un vēlos arī sagaidīt jūs atbildes jūs no ministra kunga. Nākamais runātājs ir Marēna Šatiekunga, pēc tam Šulca kungs un pēc tam Marija Arēna. Bet tagad došu iespēju mēģināt atbildēt uh, ministra kungam uz Pirinska kunga jautājumiem un viņa izteiktiem komentāriem. Paldies, priekšsēdētāji! Piekrītu visam, ko Pirinska kungs teica. Protams, ka visā šajā uh, apgriešanās periodā ir jānodrošina līdztiesīgums Eiropas sociālo tiesību pilārs. Tika arī ļoti atbalstīts. Un, kā jau es pieminēju, pagājušo gadu novembrī, kad šī programmācija, šis paziņojums tika parakstīts uh, Gēteborgā, Zviedrijā, tagad ir pienācis laiks ieviest šīs normas, strādāt šajā virzienā, lai to panāktu. Tā ir viena no prioritātēm Bulgārijas prezidentūras laikā. Mēs plānojam šo jautājumu, bet tā ķerties jau pirmajā ministru sanāksmē padomē. Un uh, prezidentūras beigās esam ieplānojuši augsta līmeņa konferenci, lai ieviestu jaunus Eiropas standartus šajā jomā. Mēs plānojam veikt pārskatu par to, ko esam sasnieguši Eiropas sociālo pilāru ietvaros. Sociāla tiesība pilāru ietvaros. Tas ir arī, būs arī temats debatēs Mārta sanāksmē. Padomē, un arī tur mēs izvirzīsim šos jautājumus. Ir divas lietas, pie kurām mēs eh, vēlamies strādāt ieskaitot arī sociālo pīlāru Eiropas pusgada ietvaros, un otrkārt, pārstrādājot, pārskatot Eiropas eh, sociālo tiesību pīlāru kā daļu no daudzgadu finanšu schēmas. Tas mums palīdzēs radīt budžetu nākamajam programmu periodam, kas eh, būtu budžets, kas eh, nodrošinātu vairāk sociālu Eiropu. Par otru jautājumu par bērnu garantijām. Tas ir patiešām ļoti būtisks jautājums mums, notiek politiskas debatas, kas ir ļoti centrālas. Tur nav runa tikai par eh, finansējumu mehānismu. Es jau pieminēju, kā attīstība agrīnajā bērnībā ir viena no mūsu prioritātēm. Jautājums par investīcijām šajā jomā ir tiešām problēma ar eh, mazu bērnu dzīvi nabadzībā, un šis jautājums ir jārisina. Es piekrītu, ka nākotnē Eiropas eh, darba jautājumu risināšanai būs milzīga eh, loma. Mums būs arī jāraugās, ko esam sasnieguši, iesnie, ieskaitot rezultātus darbā ar eh, platformu, kurā, kur strādā pie nedeklarētā darba. Tā ir funkcija arī, kas eh, būs svarīga arī darbā noriekošanas direktīvā. Tas arī būs svarīgs jautājums. Eh, un esam pabeiguši veiksmīgu darbu pie tā un esam sasnieguši konsensus starp parlamentu un padomi. Par darba dzīves un uh, privātās dzīves līdzsvera direktīva, tā būs viena no mūsu prioritātēm. Šī dokumenta kopuma loma mums būs ļoti svarīga, it īpaši raugoties uz Eiropas sociālo tiesību pīlāra ieviešanu. Mēķis ir panākt vispārīgo nostāju par šo jautājumu dokumentu kopumu padome un nākamajā ministru sanāksmē par šo jautājumu. Paldies! Marina Šatjē, kundze, tagad jums vārds. Merci beaucoup, madame la présidente. Merci. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, ministru kungs. Esmu referente par norīkotiem darbiniekiem. Man jums jāatzīst un jānorāda, ka jums uzreiz ir eh, jāķeras pie šī ļoti svarīgā jautājuma, jo, jo no paša sākuma mums ir bijis visam skaidrs, ka šis jautājums būs ļoti, ļoti sarežģīts. Jums, Baris no kungs, šobrīd. Tāpēc ir Marsinovs kundze, kas jau esat kādreiz arī mums daudz strādājusi. Nu, visi kolēģi runāja par vakardienas trialogu, bet paši nemaz nebija uz vietas. Es savukārt, kas biju uz vietas, kopā arī Agnesi Jungaru Joškundzi, varam reāli pateikt, kas tur notiek. Varu pateikt, jūsu darba pieeja un metode mums dod tādu uzticību, jūsu profesionāla pieeja sarunām, un īpaši man iepriecināja jūsu atvērtību un gatavība uzklausīt un līdz ar to tiešām virzīties šādu būtisko priekšlikumu tālākā virzībā. Jo norīkot darbinieku direktīvu, absolūti tāds priekšlikums ir. Mēs nevaram savādāk. Mums ir jāpanāk atrisināms, jo šis ir kļuvis patiešām kā tādu uh, stūrakmeni sociālās Eiropas pilārā. Man personīgi nav ne lielas valsts, ne mazās valstis jo Bulgārija, kur vairs nav runa tikai par Bulgāriju, bet par Eiropas Savienības mm, prezidentūru, kur jūs aktīvi piedalāties Eiropas Savienības veidošanā. Un es jau iepriekš sacījusi, un esmu gatava arī tā to atkārtot, esam gatavi sniegt atbalstu, un arī Žīna Lamberta par to runāju. Mazās valsts spēj būt ļoti dinamisks Un es domāju, ka jūs vēl liksit eh, satrūkties un parādīsiet, kā īsti jādara lietas arī daudzām lielajām valstīm. Mm, jau ir trīs lietas, gribu šeit pateikt. Pirmkārt, norīkotie darbinieki un viņu direktīva. Šis ir jautājums, kas mums ir jāpanāk, ka tiešām koncentrējamies un ir tāds Eiropas kopējs atbalsts. Mēs zinām, ka tas ir šobrīd ļoti sarežģīta pozīcija padomē, arī parlamentā nebija vienkārši panākt parlamentu nostāju. Mums ir um, 751 deputāts, pārstāvot astoņas dažādas politiskās grupas. Lai uzsāktu šādu plašu apspriešanu un lai panāktu sarunu mandātu, tas bija, protams, ļoti sarežģīti arī mūsu parlamentā. Tagad ir izveidot komanda, kas strādā trialogu sarunās no parlamenta puses. Agnēs Ungarjošs, arī mm, komisāra Matkara eh, Tīsens kundze un jūsu ministre. Un ir jāstrādā tā, lai mēs panāktu vienošanos un vienlaikus arī tiešām vēlamies. Un ir mēs vēlamies, lai jūs tiešām arī pateikt, ka jūs apņematies, ka padomi jūs atbalsta. Pietiek. Pietiek, kur daudzie valdību un valstu vadītāji. Valstī saka vienu lietu, bet padomē, protams, balso savādāk. Jums ir jāuzņems vadība un jārunā viss padoms vārdā, visu valstu vārdā, kas taču arī piedalās padomē. Un es aicinu jūs to darīt. Faktiski jūsu rokās ir mūsu darba veiksme vai neveiksme. Mēs, kā referenti, protams, strādājam, bet jums ir, protams, aizdara savs darbs padomē. Otkārt. Runāsim atkal par nodarbinātību. Jūs arī sacījāt, ka, protams, bezdarbs ir jūsu satraukums, Un nu, kā mēs redzam, situācija vispār nodarbinātības situācijas attīstība. Tā gulstas, protams, uz profesionālo izglītību. Mēs redzam, ka īstenībā sākotnējā profesionāla izglītība un tās piedāvātās programmas neatbilst darba tirgus vajadzībām. Un tādēļ nepieciešams, lai tas attīstītos un mēs tiešām virzītos uz kompetencēm profesionālām kompetencēm, ko sagaida darba devēji. Un tam jābūt tādām pārnesamām kompetencēm. Un trešais jautājums, par ko vēlos runāt, šis līdzsvars starp karjeru un ģimenes dzīvi. Arī šeit jums ir jāpliecina liela vēlme patiešām nodrošināt šādu uh, līdzvērtīgu iespēju visiem attīstīt savas karjeras un līdzsvaru starp profesionālo dzīvi un kā, ģimenes dzīvi. Jo šobrīd līdzsvara nav, mēs redzam, ka vienmēr cietuši šajā ziņā ir sievietes. Lai gan tieši 70% no augstskolu diplomu ieguvušajiem ir sievietes. Bet pēc tam, kā attīstās karjeras tās parasti mazāk attīstās nekā vīriešiem. Paldies, protams, visām sievietēm, ka jūs to darāt, ka jūs risināt šo jautājumu, lai tiešām to atrisinātu beidzot. Un jums, ja izdosies, es tiešām uz jums paļaujos. Paldies! Petko kungs, lūdzu, ministra kungs, vārds jums. Paldies jums, Usko kundze. Vēlos pateikties par jautājumiem. Un īpaši jums, kas strādāt arī ar norīkotiem darbiniekiem un šo direktīvu. Jā, nu tās ir ļoti smagas sarunas. Es pats savulaik piedalījos ļoti smagā kompromisā, kurš tapa Luksemburgā oktobrī. Es atceros, cik smagi tas nāca. Un es zinu, cik lielas ir cerības saistības ar šo direktīvu. Un tas ir ļoti, ļoti saistīgs Eh, saistīts arī jautājums, protams, arī ar daudziem citiem. Tādā ziņā, ka mēs skatām to sociālo aizsardzību un reizē arī nodrošinām eh, šo pārvietošanās brīvību un pakalpojumu sniegšanas brīvību vienotē iekšējā tirgū. Lai tiešām tas izdotos, ir jābūt skaidram tādam virzītājspēkam, līderim, Un es jums varu apliecināt, ka nu, mūsu komandai ir apņēmības pilna, un tur nevarēsim runāt par līderības trūkumu. Ja arī mēs uzskam, ka ir pateikuši, tieši prasmu kompetenci attīstība ir viens no mūsu prioritātēm. Tādas uh, prasmes, kas ir pārnesamas, kas uh, atbilst mūsu dienu darba tirgumu un darba devēju vajadzībām. Un es jau iepriekš savos uzrunās norādīju, jā, cik lielu vērību pievēršu darba un ģimenes dzīves līdzsvaram. Tātad runājam par līdzsvaru, lai panāktu ar to saprotot arī vienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm. Bulgārijas rādītāji, faktiski oficiālā statistika apliecina, ka augstās tehnoloģijas un komunikāciju tehnoloģijas Bulgārijā faktiski sievietes ir viens no labākajiem rādītājiem sieviešu nodarbinātības ziņā šajās augstās tehnoloģijās. Tad 27% no sievietēm ir, e, tad 27% no nodarbinātiem ir sievietes šajā nozarē, lai gan Eiropas vidējais rādītājs ir kādi 14%. E, un arī mūsu prezidentūras komandā digitālo darbu kārtību vada mm, sieviete. Nu, tāda ir Bulgāra situācija. Paldies jums par uzdotiem jautājumiem. Paldies. Tālāk Šolds kungs. Mm godātais ministra kungs, eh, viceministrs kungs, paldies, ka atbraucāt šodien. Mm, labi redzēt jūs abus divus šeit. Es tāda esmu no Vācijas, un neatkarīgi vai tā ir maza vai liela valsts, um, nu, vai būs veiksmīga vai neveiksmīga prezidentūra, tas to nenosaka valsts lielums, mēs esam tieši piedzīvojuši, kā arī mazās valsts spēja ļoti efektīvi darboties. un arī esam piedzīvojuši tāds ļoti viduvējs prezidentūras, un ar to es nedomāju Igauniju, kas bija pirms jums, bet kādu citu. Jums piedāvātā programma, protams, ir ļoti ambicioza. Bet jūs tā kā pirmo reizi to uzņematies, un tā ir lieliski iespēja jums kā valstī. Par divām lietām gribu runāt. Jūs arī pats tās minējāt. Tātad 883 sociālās a, drošības un pabalsta tātad koordinācijas jautājums. Jūs savukārt arī minējāt, ka jums prezidentūrā tieši bezdarba pabalstu jautājums būs ļoti nozīmīgs. Nu, kā tad ir šobrīd? Kas notiek, ja jūs mainat savu dzīves vietu, pārcēties tur, kur jūs dzīvojat, un vai tad jūs arī varat mm, eksportēt savu bezdarbnieku pabalstu. Un tad vēl cits jautājums par bērnu naudas indeksāciju. Jau zinām, problēmas šobrīd tāpat ir saprotams. Mēs piedzīvojam tādas situācijas, kā komisija šo tam nav iekļauts savu gadskārtie ziņojumā. Uh, Mēs parlamentā savukārt esam uzsākuši šādas diskusijas un redzam, ka starp Eiropas lielajām valstīm, nozīmīgām valstīm, visas valsts, protams, ir nozīmīgas, vienkārši ir tās valstis, kas tagad to, tātad Austrija, Vācijā par to ir liels diskusijas, bērnauts indeksācija, tāpat arī Dānijā un citās valstīs. Es ne, nejautāšu šodien, kāda ir Bulgāru ministra nostāja, es gandrīz jau varu iztēloties, kā tā ir, bet es gribētu zināt, kāds jūsu ceļš, kā jūs mēģināsiet to risināt, moderēsiet šo jautājumu. Mēs nesakām, vēlamies vai nevēlamies, e, šī situācija pat par sevi ļoti sarežģīta. Un uh, tur ir kardināls atšķirīgi viedokļi dalībvalsts starpā, Eiropas saimnības ietvaros. Un man interesē, vai vispār jūs esat gatavi šo jautājumu virzīt un moderēt, apzinoties, ka arī tālāk jūsu sekotājs prezidentūrā ir Austrija. Man ļoti interesē jūsu viedoklis un plāni šajā jomā. Paldies par šiem jautājumiem. Par 883 regulu. Mēs, protams, to uzskatām par vienu no nozīmīgajiem jautājumiem, par to, ka mums būtu skaidra šī koordinācijas sistēma, kas ļauj koordinēt sociālo aizsardzību un savas prezidentūras ietvaros. Mēs strādāsim, lai panāktu ko, tātad vienotu pieju padomē. Vai nu tā būs tikai varbūt daļējā, vispārējā pieeja, uh, par atsevišķām nodaļām regulā vai kopā, nu, mēs tas nav tik svarīgi, bet mēs vēlamies šo jautājumu, protams, koordinēt jau. Šobrīd, kur skatāmies uz komisijas priekšlikumu par šo pabalstu mobilitāti, ja pārcelšanu starp valstīm, kāds ir tas piedāvātais variants. nu, no valsts, kur tas pienāks, uz to valsti, kur viņš reāli dzīvo. Nu, kā es atceru, esam gatavi šos jautājumus tā koordinēt padomē. Ļoti detalizēti, protams, sekosim komisijas piedāvājumam par ģimenes pabalstiem. Pa Tos jau padomu skatīja padome e, decembrī un panāca vienošanos par daļējo vispārējo pieeju. Savukārt indeksācijas jautājumu komisija nav aktualizējusi, un mēs arī neplānojam to aktualizēt. Nav tā kā saistībā ar šo regulu mēs to neplānojam skatīt. Un tādēļ vēlreiz uzsvēršu. Kā nu, šajā parlamenta sasaukumā un mūsu prezidentūras laikā, tātad apzinoties, ka būs arī pēc kāda laika jauna komisija un jauns parlaments, mums ir ļoti svarīgi panākt jau vienošanos par sociālās sistēmu koordināciju jau, cik iespējams, saulēcīgi tagad. Paldies tālāk. Marija Rēnas kundze, lūdzu. Jums pēdējā iespēja uzdot jautājumus. Jā, paldies, priekšsādātāji. Godātais ministra kungs, ministres kundze. Es klausos un novērtēju jūs arī atbildes uz daudziem jautājumiem, vai nu par norīkotiem darbiniekiem, vai arī par uh, pro, pro, karjeras un ģimenes dzīves uh, līdzsvaru. Man rodas iespējas, ka Jūs varētu, protams, arī turpināt tos pašus uzsaukumus, kas šobrīd ir spēkā Eiropā, kurš gan ir gatavs zaudēt savu dzīvi, lai to iegūtu, bet vai īstenībā ir tā, ka iegūt dzīvi, lai dzīvotu labāk. Dzīvot labāk, ar to mēs saprotam, kā norīkotie darbinieki. Šobrīd saprot, ka austrumvalstis nonāk pretrunā ar rietumvalstīm, ziemeļa ar dienvidiem bet darbinieki, mums ir mērķis kopējs tos aizsargāt, lai viņiem būtu labāka dzīve, un tiešām nevis vienkārši mm, izdzīvot, bet tiešām spēt dzīvot labāk. Un mēs tad visi būtu ieguvēji, ja mēs spētu tos jautājumus atrisināt neatkarīgi no savas politiskās pārliecības. Otkārt, pelnīt dzīvi, lai dzīvot labāk, nu te runa tiešām ka šobrīd vairāk nekā 55% no darbiniekiem ir ļoti sarežģītā situācijā, kur viņiem ir grūti savienot karjeru ar ģimenes dzīvi. Ir milzīgs spiediens uzņēmumos, un līdz to sociālā dzīve noplicinās. Viņiem nekas cits gandrīz nepaliek, kā tikai strādāt un strādāt. Un šī direktīva ir ļoti svarīga, jo tā taču ir uh, būtiska 55% darbinieku. Procentiem darbinieku. Galu galā, ja ir tik neiespējama situācija vairāk nekā pusē no darba devēja ņēmējiem, tas taču nav iespējams tā vienkārši turpināt. Un tad ja mums ir jāaizsargā darba ņēmēju intereses un vienkārši, protams, arī jāaizsargājot uh, darba devēju intereses. Un tādēļ šeit ir tieši arī runa par arī šādiem aspektiem aizstāvot visu interesu, eh, ko mēģina sakārtot šī direktīva, kas jums padomē arī jāskat. Trešais jautājums par digitālo ekonomiku un nodarbinātību. Ir ļoti interesanti. Mums ir vienmēr jāaktuāls jautājums, kā nodrošināt labāku sieviešu pārstāvniecību digitālajā ekonomikā. Uh, Papildus ir jautājums arī par uh, digitālās ekonomikas vispārējo lomu un statusu. Mēs redzam, ka ir daudz jaunie darbinieki, kas šobrīd tiek spiesti strādāt bez apdrošināšanas, bez sociālajām garantijām. To var saukt par digitālās ekonomikas modernitāti un sanāk, ka mēs to tā pieņemam, bet tā nevar būt, ka vienkārši visi darbinieki tiek uh, nolikt atpakaļ 19. un 18. gadsimta uh, vergu statusā. Jūs jau runājat, ka esat gatavi iesaistīties, bet lūdzu precīzi, kāds var būt šis kalendārs, kādā veidā mēs varam sagaidīt no padomis, kā viņi izraujas no varbūt savas tādas, mm, nu, kautrīgas nostājas un beidzot runā aktīvi un skaļi, lai aizsargātu darba ņēmēju un viņu intereses. Paldies! Labi, paldies! Šobrīd tad tas arī būtu pēdējais jautājums, lai gan jūs uzklausiet ļoti daudz jautājumus un arī turpmāko mēnešu laikā vēl izskanēs droši vien daudz jautājumu. Lūdzu, jums tāds vārds atbildēt. Paldies, Elko kundze. Jā, neapšaubām. Šie ir ļoti nozīmīgi jautājumi, mm, kas arī ir aktuāli un kas nodarbina darbņēmējus. Būtiski jautājumi digitālās ekonomikas ietvaros. Vēlos uzsvērt. Viens no galveniem izaicinājumiem darba tirgu Eiropas Savienībā ir tieši šī modernizācija, kā mainās darba līgumi un darba attiecības. Elastība ir nepieciešama. Vienlaiks ir jāuzlabo, protams, arī šīs darba iespējas jaunajā vidē. un veids, kā mēs to varam visu panākt, tiešām ir arī atsevišķā direktīva par um, tādiem pārredzamiem un skaidriem darba nosacījumiem, darba apstākļiem. Šī bija jauna direktīva, kas tika, un tā bija komisijas iniciatīva pagājušā gadā. Mēs arī vēlamies, lai ir ekonomiski izaugsme un reiz arī e, darba aizsardzība, kurā mēs varam salāgot arī elastīgus darba apstākļus arī darbinieku atlaišanas nosacījumu elastību un reiz arī aizsardzību. Šis ir direktīvas priekšlikums, un mēs to skatām kā vienu no prioritātēm uh, Bulgāru prezidentūras laikā. Papildus vairākas reizes jau minēju, ko mēs uzskatām kā uh, karjeras un ģimenes dzīves uh, līdzsvaru direktīva arī būs nozīmīga. Darīsim visu, lai to virzītu tālāk. Mūsuprāt, um, nu, tā būs liels iegums ģimenēm, cilvēkiem, kas rūpēs par ģimeni. Un tiem, kam ir grūti savienot ģimeni un karjeru, Tas ir ļoti nozīmīgi, apzinoties, kas notiek šobrīd darba tirgu, jo daudzās valstīs šobrīd vecāki. Nu, viņiem ir bieži vien jāizvēlas strā, rūpēties par bērniem un strādāt viņi īsti nevar. Lai gan tie ir uh, svarīgi cilvēki darba tirgumu. Īpaši Eiropā, kur mēs sākam apzināties darba trūku, roku trūkumu, darba spēku trūkumu lai spētu tādā nodrošināt līdzsvaru starp eh, ģimenes dzīvi un karjeru, tas ir ļoti svarīgi arī domāt par ekonomisku izaugsmu un demografisko situāciju un izaicinājumiem visās dalībvalstīs. Paldies jums visiem par jautājumiem! Paldies par šo arī laipnu uzņemšanu šodien jūs komitejā. Paldies, ka bijāt šeit. Paldies, ka sniedzāt mums reāls atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, bet uh, mēs jums uzdosim jautājumus vēl. Un vēlreiz liels paldies, ka bijāt šeit. Un uh, priecāsimies jūs šeit redzēt atkal. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Yeah. It was a good uh, question. And, uh, yeah.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 Okay, friends. Draugi, eh, sanāksme vēl nav beigusies. Eh, nākamais darba kārtības eh, punkts, 23. darba kārtības punkts - dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes. Šī ir pirmā viedokļu apmaiņa par šo jautājumu. Ja jūs apsolat neizteikties šeit, Tātad eh, vēlētos dot vārdu eh, Tatjanai Ždanukai, mūsu referentai. Eh, lūdzu, Ždanukas kundze, jums ir dos vārds. Paldies. Paldies, priekšētājs kundze. Mūs visus tik tiešām ļoti pozitīvi iespaidoja šīs diskusijas ar Bulgārijas prezidentūru. Mēs dzirdējām daudz labus vēlējumus, un es arī ceru, ka E, šis fails, par kuru šobrīd esmu e, atbildīga, kā tas nebūs tikai kaut kas tāds, e, tad cerām, ka padomu to uzsvers nopietni. Un Šobrīd ir problēma tāda, e, ka ir e, iztrūkums saistībā ar demokrātiskām e, pārbaudēm, konsultācijās ar Eiropas parlamentu. Mēs vēlamies būt pilnībā iesaistīti tādā veidā, lai nerastos situācija kā iepriekšējos gados, kad mūsu komentāri Mm, vispār netika ņemt vērā. Līdz ar to es ļoti ceru, ka eh, mēs eh, kopīgi izstrādāsim tekstu, kas eh, gūs plašu atbalstu nodarbinātības komitejā. Un kam būs spēcīga balss padomē. Padomē ir jāieklausās, jāsadzird. Un tāpēc es vēlētos ļoti uzmanīgi uzklausīt komentārus no ēnu referentiem un eh, sagatavot eh, tekstu pēc diskusijām. Eh, pirmkārt, vēlētos novērtēt pozitīvi komisijas priešakumu, uh, Un tas ir uh, solis pareizajā virzienā. Tur ir uh, lielāks uzsvers uz sociālajām tiesībām, uh, vienādām iespējām, sociālo aizsardzību, iekļaušanu, uh, kā arī ir tiesības uh, adekvātiem uh, minimālo uh, ienākumu pabalstiem. Tā, tad uh, tās ir tās idejas, uh, par ko cīnās Eiropas parlaments jau ilgu laiku. Un, protams, ir atbalstāma saikne ar sociālo pīlāru, tomēr mm, tur vajadzētu ievērot eh, ciklu. Un jāņem vērā arī eh, konkrētai valstī specifiskās rekomendācijas. Mēs eh, novērtējam arī jaunu sociālo indikātoru iekļaušanu salīdzināšās tabulas, tomēr ar tiem nepietiek, lai tie varētu noseikt visus aspektus sociālajam pīlāram, un tiem nav arī juridiskā spēka Mēs arī esam apņēmušies tekstā skaidrāk iekļaut nepieciešamību e, cīnīties e, par sociālo iekļaušanu un tad cīņu pret visu veidu nabadzības formām, kā arī attīstīt e, mazos un vidējos uzņēmumus un mikrouzņēmumus, tad izveidot iekļaujošāku e, e, darba tirgu, kur ir līdzsvarotas tiesības un adekvāta sociālā aizsardzība. Un visbeidzot, e, ir arī jāliek lielāks uzsvars uz kvalitatīvu nodarbinātību. Un tas ir tas, ko es esmu minējusi kā mūsu galvenos mērķus, ko vajadzētu iekļaut tekstā. Līdz ar to beigšu savu uzstāšanos, labprāt uh, uzklausīšu uh, visu politisko uh, grupu uh, pārstāvis un ēnu referents. Paldies! Paldies! Tagad uh, vārds mūsu jaunajam komitējas uh, loceklim, uh, Mihailam Dečanam, kurš aizstāja uh, Jutu Štailku. Lūdzu, Mihail, jums ir dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par teksta prezentāciju no zaļās referents puses. Eh, paldies par sadarbību, priecēšu sadarbību ar jums. Man ir divi jautājumi svarīgi. Pirmkārt, priekšlikums no padomas puses. Tas attiecas uz eh, Eiropas tiesību pilāru. Tas ir labs sākums. Kas man šķiet šeit vēl tomēr trūkst, ir sociālo interešu līdzsverošana ar uh, visu pilsoņu ekonomiskajām interesēm. Sociālās intereses un ekonomiskās intereses nedrīkst tikt izspēlēts vienas pret otru, bet tas ir jāskata kopumā, kā kopsakaras. Tas, manuprāt, ir būtiski. Tādēļ sociālai indikātori Eiropas pusgadā un valstu specifiskie ieteikumi vairāk ir jāiesakņo nekā līdz šim. Tas attiec arī uz priekšlikumiem tieši valstīm, bet citādi es uh, pievienojos iepriekšējiem runātājiem par šo tematu. Kopš 2015. gada nav nodarbināties politiskās izmaiņas, nodarbināties politiskais vadlīnijās. Es atbalstu, īpaši atbalstu kā padome ņem vērā parlamenta prasību, it īpaši ieviešot minimālos ienākumus, kur padome arī ņems vērā parlamenta prasības. Domāju, ka būtībā tās ir ļoti pozitīvas zīmes no padomes puses, kas attiec uz uh, eh, notaramatības uh, eh, politiskajām vadlīnijām Vēlētos aicināt padomi neignorēt šoreiz parlamentu. Paldies! Paldies! Es eh, nedevu vārdu Markam Plūram, kurš eh, bija eh, pirmais, tomēr šeit neviens viņu, viņu neaizstāja. Un tagad vārds Petra Besjus kundzei. Paldies! Vadlīnijas uh, padarāties politiskiem pasākumiem 2017. Eh, gadam. Tas nav pirmais ziņojums, šāda veida ziņojums. Eh, Saistībā ar iepriekšējiem ziņojumiem šeit liekas uzkrituši, ka Eiropas Savienībai ir prasīt daudz lielāku atbildību. Otrajā punktā ir runāts par ļoti apstrīdamo jautājumu par sociālo izolāciju iztumšanu un sieviešu un vīriešu līdztiesību. No tā tiek atvasināts, ka Eiropas Savienības daudzos eh, darba tirgu tā ir jāiejaucas, tā drīkst iejaukties. Un, piemēram, garantijas eh, atbilstošajai sociālajām garantijām, sociālajai drošībai, kas ir piemērota uh, sociāla garantija, vai tas ir Vācijā Hārts 4 vai uh, likme vai pensijas, kas uh, salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm ir diezgan zemas. Kādēļ vienmēr ir uh, šeit mēģinājumi uh, tādu sociālistiskus uh, sadalījuma mehānismu šeit izvirzīt priekšplānā. Mēs gribējām mācīties no vēstures, un uh, šeit uh, mēs konstatējam, ka šeit ir mēģinājumi to visu vienādot, padarīt visam vienādu, un es to negribu visu. Darba tirgus politika un sociālā politika ir, un tā vajadzētu palikt, dalībvalstu kompetencē. Eiropas Savienība nedrīkst uh, dot nekādas garantijas par sociālajiem pakāpojumiem. Ja tā to dara, tad tā ir jāatbild uz jautājumu par izmaksām. Mēs nevēlamies, lai atbildība par izmaksu tiktu pārlikta uz Eiropas Savienības līmeni. Runa ir par dalību valstu kompetenci. Tas ir jārisina decentrāli un subsidiāri. Jā, piemērs, ja, ja šeit runāts eh, par eh, valsts izdevumiem, par pieprasījumu. Eiropas Savienībai nav tiesība ieteikt dalību valstīm par izdevumiem. Dalību valstis, īpaši tās, kas ir Eirozonā, tām eh, pašām savi budžeti ir eh, jāsavēd kārtībā. Ja labos laikos izdodas eh, izveidot šādas manevrēšanas iespējas, tas sliktā laikā to var izmantot. Ja nav politiskā disciplīna, tad Eiropas Savienība nevar ieteikt anticikliskus pasākumus, ir īpaši tad, ne, kad tie atkal. Uh, noved pie tā, ka tiek neievēro deficīta kritērija. Vairāk nekā iepriekšējos gados šīs prasība ir tādēļ, lai būtu lielāka ietekme Eiropas Savienības līmenim uz dalību valstu kompetencēm uh, darba un sociālo jautājumos. Mēģinājumi šeit kaut kādā veidā uh, pārkāpt uh, pamat līkumu nosacījumus, tos es noraidu. Un es esmu ar interesi gaidu uh, references tekstu, bet pagaidām man nostāja ir samērā kritiska. Paldies! Thank you. Eh, jā. Eh, paldies, jā, tumnā šeit, kas nozīmē, ka tātad jūs aizsājat eh, viņu. Jā, paldies priekšsādātājiem. Tātad tas, jā, šajā gadījumā es aizstāšu kolēģi Nu, es negribētu, protams, izmantot šo ļaunprātīgu situāciju izteikties pēc kolēģis, eh, kura izteicās tik daļunīgi un plaši, un es tur nevaru daudz iebilst, bet tomēr eh, šā gadījumā var jāskatās, ko mēs tad jau kolēģi teica. Es tomēr ticu solidaritātei un Eiropas modeliem, un es ticu, ka tomēr jānosaka vienot spēles tādi noteikumi, kas skar gan uh, godīgu konkurenci, un tā ir jāveido iespējami homogēna vide, nevis visu laiku jātur uztur pie šīs atšķirības. Tas, skatās ziņā, ir daudz vēlamāk nekā visu laiku uzturēt šāds atšķirības. Un par to runā arī referenti, un es domāju, ka viņi arī izdosies, bet tāpat kā citi īsti dokumenti, kas jau vispārīgi runā par daudzām stratēģijām, eh, kas skar nodarbinātību. Te vienmēr ir jāskatās, tomēr, cik praktiski varam īstenot Goteburgas samita deklarāciju. Tātad šis sociālais pīlārs Eiropā. Mums jāvirzās to. Tātad mēs runājam par modeli, Mums ir reize iedvesmas, tā kā formulējums lielajos vilcienos, un tagad būtu jādara viss. Laika un maziem soļiem tomēr jāvirzās uz šo sapni. Un tas ir viss mans komentārs referentē šobrīd. Thank you, Patrik. Paldies. Patriks un Jariks nav šeit, vai kāds no cits no goja viņu aizsēnē, kas nozīmē, ka E, vārds e, FDD e vai kāds aizstāja Lauru Agēju? Nē. ENF. Martēna kungs, lūdzu. Merci, madame le président. Paldies, priekšsādātājiem. Uzklausīju referenti. Man liekas, viņai ir liela drosme ķerties pie tik nopietna jautājuma, kas ir visu laiku aktuāls, un tad runāt par nodarbinātības politiku dalībvalstīs. Uh, Un eh, te ir, protams, vienmēr šis bies, baids, eh, briesmas, ka varētu te aizvainot kāds dalībvalsts, un viņam nepatiks. Labi, kolēģis runā par Eiropas iespēju. Bet eh, te, protams, ir šie biezi mūri, kas ir samūrēti, un kādā veidā to varētu atrisināt. Kalvēk, kungs, kas ir lielais mērķis? Skatamies, padomas lēmuma pirmais punkts - cīnīties pret nabadzību, sociālo atstumtību un tā tālāk. Kalvekungs, referents kundze. Jā, protams, mērķi jau ir cildeni. Kurš gan būtu pelnījis bezdarbu? Tālāk skatāmies uzlabot darba noteikumus, uzlabot sociālo dialogu, kā noteikts arī septītā vadlīnijā cīnīties pret nabadzību, kā saka astotā vadlīnija. Kurš gan to nevēlētos? Tad ir eh, referents kundze. Es vēlētos, ka jums arī, protams, um, tāda iecietība pret uh, bezdarbniekiem. Jums ir plašs saraksts. Un, un kā vai Žambo Es saprotu, ka pēc būtības tad viss tomēr to atbildes. Atbalsta. Vai arī kā tad īsti jāsaprot, ka tas, kurš no 28, nu pagaidām mēs esam 28 valsts. Un tad virzamies uz ko uz konverģenci, kohēziju. Tas faktiski nozīmē vienkārši noplicinām uz leju visiem. attīstam vēl vairāk, iešo tirgu, lielāku mobilitāti, ekonomiskās struktūras reformas, kas ir sestā vadlīnija iekļauts, un struktūra fonda un taupības režīms, vai vēl papildus savu kā subsīdijas, piedošanu. Man liekas, es zinu, ka jums nepatīk tas, ko es saku. Vairāk naudas bēgļiem, kā to ierosina trešais, viens un divi stratēģija, kas iekļauta Eiropas komisijā kas ir tā kā papildu dokuments komisijas gadskatiem ziņojumu par ekonomisku izaugsmu 18. gadā. Tas ir, ko mēs redzam, vai tas, ko jūs konstatējat. Tālāk šis ziņojums nonāk pretrunā, jo neatzīst 68. jo referents kundze es citēju, šīs sociālās grūtības, kas tiek nodots vienas paudzes otrai, šis risks kas ir īpaši nozīmīgs tādos apjomos, ja ir runa par cilvēkiem ar imigrācijas izcelsmi, īpaši atsevišķās dalībvalstīs, citādi beigas. Nu, tātad, nobeigumā, mēs vēlētos, lai būtu tāds skaidrs vadlīnijas, kas tomēr ir reāls, sasniedzams, izteikts skaitļos reāls un piedāvā konkrēts instrumentus, kā Vēžambo kungs un citi. Tas tikai katru reizi pierāda, ka Eiropa izgājušas nodarbinātības jomā gadu pēc gada. Desmit gadi pēc desmit gadus. Referents kundze, es jūs katrā ziņā šeit nevainoju, bet es vienkārši saprotu, kāds jums arī ilu, ilūzijas. Paldies. Madam Zanoka. Žanakas kundze, jums ir dos vārds. Jā, protams, pēc tik iespaidīgas runas, ko teica Martēnkungs, kas gan man vēl būtu sakāms, es joprojām eh, ticu Eiropas eh, Savienībai un eh, sociālajiem modeliem Eiropas Savienībai. Es nāku no jaunas dalībvalsts. Jā, mēs bijām šīs astoņas Eiropas Savienības valstis, kuras pievienojās Savienībai 2004. gadā. Un eh, tad eh, vēl bija divas jaunas dalībvalstis 2007. Eh, gadā, un tad vēl viena vēlāk. Un, protams, ka šobrīd ir 28 dalībvalstis, un mm, mani pilnībā neapmierina process, kad tiek diferencētas bagātās un nabākās valstis, bagātās un nabākās valstis, kā arī mm, ieviestie taupības pasākumi un tā tālāk. Es eh, ļoti ceru tomēr, ka mums eh, izdosies eh, izveidot tekstu, kas ir tāds mm, harmonizētāks, ko, kas apmierina visas politiskās grupas. Es jau teicu, ka mums ir jāprezentē Eiropas eh, parlamenta pozīciju kopumā. Vai vismaz eh, ir jāiegūst eh, spēcīgs vairākums, un mums ir labs pamats, lai to panāktu. Mums ir arī sociālais pīlārs. Un es arī ļoti ceru, ka mēs izveidosim atbilstošos dokumentus, un vienīgā problēma, ko es šobrīd saskatu, ir, kādā veidā pārdome ņems vērā parlamenta pozīciju. Un šeit mums ir daudz šaubu. Tomēr mums ir jādara mūsu darbs, esam ievēlēti, mums ievēlē mūsu cilvēki, lai pārstāvētu viņu intereses, un, protams, ka vairums no eh, viņiem Mm, atbalsta sociālās tiesības, un mums ir eh, jādara viss, kas mūsu spēkos, eh, lai aizstāvētu šīs tiesības. Paldies! Paldies! Eh, ir daži komisijas pārstāvji. Varbūt kā jums ir kaut kas piebilstams par šo jautājumu? Jums ir dots vārds. Priekšsētājs kundze, paldies, ka devāt eh, vārdu eh, komisijai, lai paskaidrotu. Un eh, no sākuma vēlas pateikties, ka uzaicinājāt mūs šeit un vēlamies teikt, ka nodarbinātības vadlīnijas šoreiz tika grozītas, pieņemtas, balstoties uz pīlāra principiem, līdz ar to mēs ļoti rūpīgi salīdzinājām 20 pīlāra principus un uh, to, kā mēs eh, varam tos labāk integrēt eh, jaunajās vadlīnijās. Līdz ar to es domāju, ka šis ir ļoti labs solis uz priekšu, kā jūs jau visi zināt, eh, tad pīlāra principi un Eiropas sociālais pīlārs to pasunāja visas dalībās, līdz ar to visu to plaši atbalsta. Un mēs ļoti labprāt sastrādāsimies ar referentu un ēnu referentiem, līdz ar to, ja jums ir uh, nepieciešami vēl kādi precizējumi no komisijas puses, tad mēs labprāt ieradīsimies uz, eh, ieradīsimies uz citām sanāksmēm. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Un eh, jāsaka, ka mēs esam ļoti pasteigušies priekšā mūsu darba kārtībai. Tagad mums šeit ir 40 minūtes līdz eh, varam sākt eh, eh, darbu pie jautājuma par darbu un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un es zinu, ka ir vairāki deputāti, kuri to ir tā ieplānojuši. Es tik tiešām nesaprotu, kā mums turpināt darbu. Vai ir eh, komisijas eh, pārstāvis klātesošs saistībā ar darbu un privātās dzīves līdzsvaru, kurš jau tagad varētu izteikties? Minutes, yes. Lūdzu, dodiet mums pāris minūtes laika. Mm. We'll, we'll Then... Dosimies īsā pauzē un eh, tad atsāksim uh, uh, darbu ar jautājumu par darbu un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem. Yes, we hear now that there will be. Uh, uh... Nu, pat uzzinājām, ka būs komisijas pārstāvji. Uh, šeit pēc septiņām minūtēm līdz ar to. Ehm, Pauza ilgs septiņas minūtes, un pēc tam mēs turpināsim darbu.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 Dārgie draugi, mēs esam pasteikušies priekšā laika grafikam, bet es nedomāju, ka mēs varam vēl spēlēt spēlēt vairāk nekā 20 minūtes. Mēs turpināsim darba kārtību, bet mēs esam 20 minūtes ietaupījuši vēlētos sākumā dot vārdu komisijas pārstāvim. Un viņi mums parādīs bildes, kā jūs varat redzēt, un pastāstīs mums par uh, darba un dzīves līdzsvaru. Ir kopā ģenerāldirektors nodarbinātība un Digi Just, uh, un pirmkārt došu vārdu pārstāvim no ģenerāla direktorāta nodarbinātība. Paldies, priekšsēdētāji. Labu pēcpusdienu visiem. Mēs eh, šeit esam apkopojuši galvenos elementus par darba un dzīves eh, līdzsvaru. Tā ir daļa no sociālā pīlāra. Tā ir atbilde uz eh, dažām palikušiem problēmām, ko esam šeit apkopojuši. Un tā ir iniciatīva, ko mēs eh, gatavojam. Nu, būs arī komisijas paziņojums. Kā jūs zināt, pagājušā gada aprīlī komisija pieņēma Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Līdz gada beigām tas tika pabeigts. Mēs atbildam tādā veidā uz eh, ātrajām izmaiņām, uz demografiskām izmaiņām, digitālajiem izma eh, izaicinājumiem, globalizāciju. Uh, Šīs uh, izaicinājumi rada gan iespējas, gan problēmas, un uh, pīlāri sniedz uh, tiesības pilsoņiem tik galā ar ekonomiskām un sociālajām realitātēm. Tas ir kā kompas, lai nodrošinātu sociālo un ekonomisko saskaņu, un pīlārā 20 principi, ko jūs redzat uz slaida. Trīs no šiem 20 principiem ir tieši sasaistīti ar uh, darba un uh, dzīves uh, līdzsvaru iniciatīvu, dzimumu līdztiesība darba dzīvē, darba un dzīves līdzsvaru princips un vecāku tiesībām, aprūpas tiesībām, cienīgai dzīvei un arī piekļuvēji pakalpojumiem. Tāpat arī aicina nodrošināt vienādu piekļuvi visām pakalpojumiem sievietēm un vīriešiem. Šie principi ir saistīti ar iniciatīvām, arī attiecībā uz bērnu aprūpi un uz ilgtermiņa aprūpi. Gribētu pateikt pāris vārdus par galveniem izaicinājumiem. Pirmkārt, ekonomikas un tirgus situācijas attīstība Eiropas Savienībā, tā ir izmainījusies. Uh, arvien vairāk sieviešu ir ar augstu kvalifikāciju un viņu nodarbinātības līmenis pieaug. Neraugoties šiem pozitīvajiem tendencēm, tad tomēr sievietes ir pārlieku maz reprezentētas darba tirgu. Apmēram 12% punktu mazāk nekā vīriešu pārsniedz ir darba uh, eh, tirgu dažās valstīs ir pat eh, vairāk, 18%. Pat tad, ja ņem vērā tās sievietes, kas strādā tikai daļēju darbu laiku. Tā tad ir arī mūsu darba kārtībā augu atšķirības, kā jūs zināt, ir apmēram 16% atšķirības algās. Vecāku uh, atvainājums un aprūpas atvainājumi šeit ir būtiski. Eiropas Savienībā sievietes uh, divreiz vairāk laika patērē, lai nodrošinātu aprūpi. Un tas, protams, palielinās daudz. Uh, un, protams, ka sieviešu līdzdalība darba tirgū pēc bērna piedzimšanas ievērojami samazinās. Vīrieši, kas ņem uh, vecāku atvainājumu, tam ir ļoti pozitīvs uh, efekts. Vecāku nodarbinātības, uh, vīriešu tēvu nodarbinātības līmenis uh, ja viņiem vecāku atvaļinājumus eh, atstāja pozitīvu ietekmi. Tad kā veidot politiku? Kas ir galvenie izaicinājumi? Kādas, eh, ko mēs eh, šeit esam identificējuši? Šeit ir runa par atbildības sadalīšanu. Pirmkārt, ir jānodrošina tas, lai nebūtu šādi nevienādi nosacījumi atvaļinājuma izmantošanas iespējās Protams, eh, šie atvainojumi var ārkārtīgi ietekmēt eh, to, vai sievietes paliek eh, un strādā tikai mājasemniecībā, atgriežas darba dzīvē. Iniciatīvas, kurā ir runa par um, to, kā, cik pievilcīgi ir šie atvainājumi arī tēviem. Šeit uh, tam ir uh, ievarama ietekme. Uh, attiecībā uz to arī kā ir sadalīts darbs starp vecākiem. Un tas atstāja arī, protams, ietekmi uz uh, bezdarbu. Un um, šeit uh, labāks atākojums var tikt panākts un ir pozitīva ietekme arī uz uh, darba karjeru un uh, tas atstāja pozitīvu ietekmi uz tēviem un uh, uzdevumu taisnīga darba uzdevuma sadalījums starp uh, vīriešiem un sievietēm cieši, ja nav iespējas uh, ņemt atvaļinājumu, izmantot sievietēm elastīgu darba laiku, kas rūpējas uh, par radiniekiem. Un tad, ja nav šāda elastīga darba laika iespēja, tad tas negatīvi var ietekmēt uh, sievietes, ja viņas atgriežas uh, atpakaļ darba dzīvē, bet vēlas izmantot uh, elastīgus darba laikus. Vai arī, piemēram, darbus mājasarmēcība, ko viņas veic, vai izmantot mazāku nedēļas darba laiku, vai strādāt daļēju darba laiku. Tātad laiks šādiem lieliem izaicinājumiem, kas ir saistīti ar netaisnīgu sadali aprūpes pienākumos ir pārāk maz iestāžu, kas aprūpē bērnus, piemēram, pilnas uh, dienas skolas vai bērndārzi. Sarežģījumi bieži vien noved pie tā, ka daudzas uh, sievietes uh, nestrādā pilnu darba laiku darba laikā. Jūs noteikti zināt arī Barcelonas mēķus. Uh, un Eiropas paktu dzimumu līdztiesībai. Šeit mērķis ir nodrošināt piekļuvi bērnu aprūpēji valsts bērndārzos. Tas ir jāuzlabo, ja tas nav nodrošināts, tas var novest pie tā, ka lielākoties sievietes, kas rūpējas par ģimenes piedarīgajiem, bieži vien izmanto tādas neformālas aprūpas iespējas. Šeit vidēji runa ir par uh, radiniekiem, kam ir 50 līdz 60 gadu, un sievietes strādā 1,7 reizes eh, vairāk neformālajā radinieku aprūpē nekā vīrieši. Tālāk eh, arī nelīdzsvarotās sadalījums starp aprūpi, starp eh, sievietēm un vīriešiem. Tur trūkst arī ekonomiskie stimuli sievietēm, uh, kas bieži vien ģimenē ir eh, otrās pelnītājas, un ir arī nodokļu eh, labumi, nodokļu atvieglojumi, kas attiecas uz galveno pelnītāju, un eh, sievietes tad viņam tiktu uzlikt tikai ļoti neliela nodokļa vai, vai būtu varētu uh, šeit izmantot arī nodokļu atvieglojums, un tas, protams, sievietēm viņš nestimulē atgriezties darba tirgo vai strādāt vairāk stundas. Ir tā, tas augtie pretstimuli, sevišķi nodokļu formā. Nodokļu ziņā nav tādu pozitīvu stimulu, lai viņas atgrieztos darba dzīvē, tā kā viņas saņēma mazāk uh, šādus, eh, vienkārši vai saņem mazāk naudu, ja viņas atgriežas uz darba tirko. Tātad par privātiem izma izmaksām un izmaksām uz eh, sociālajām kasēm. Šeit ir uh, nabadzības risks. Arī vīrieši var nonākt tādas darba dzīves un privātās dzīves konfliktos, var nonākt arī rasties tādas problēmas kā bērnu, nabadzība, uzņēmumi, uh, Eh, var saskarties ar prasmju trūkumiem, ar sarežģījumiem atrast eh, kvalificētus darbiniekus, un eh, ka arī uzņēmuma vadībā, piemēram, ir sievietes nav pietiekami prezentētas dalībvalstis, var arī fiskālo stabilitātes sarežģījumi sastapties. Ekonomikā kā tādā ir izmaksa, izmaksa, ko izraisa šī, šis līdztiesības trūkums runa pat par 70 miljārdiem Eiropu, tas ir 3% no Eiropas Savienības uh, eh, IKP, un tas iekļauj arī vairākus elementus, uh, kā publiskie resursi, investīcijas, piekļuve izglītībai. Par šo darba dzīves iniciatīvu ir izaicinājumi kas ir saistīts ar direktīvu par uh, maternitātes atvaļinājumu, bet iniciatīva eh, ir tālāk ejoša salīdzinājumā ar šo direktīvu. Ņemot vērā sabiedrības attīstību, šī jaunā iniciatīvas mērķis ir uh, risināt to, ka sievietes ir pārlieku maz reprezentētas darba tirgu, un tiek kombinēti arī instrumenti, ir priešlikums direktīvai, komisijas paziņojums, lai varētu labāk sabalansēt darbu un ģimenes dzīvi un eh, lai varētu iedrošināt labāk sadalīt pie, eh, aprūpas pienākumus starp sievietēm un vīriešiem. Šī institīva iekļauj arī instrumentu kombināciju, tātad tā ir direktīvas, tas direktīvas priekšlikums un komisijas paziņojumu. Galvenie elementi, viens no galvenajiem elementiem šajā priekšlikumā direktīvai, kas ir tāda plašāka pieeja. Attiecībā uz tiesībām ir ieviesta vecāku atvaļinājumu, lai varētu izmantot vismaz desmit dienas vecāku atvaļinājumu, laikā, kad bērns dzimst, un lai būtu kompensācija vismaz tādā līmenī, kā slimības gadījuma kompensācija. Tas nozīmē, ka būtu mazāk stresa vecākiem, viņi labāk varētu piedalīties darba dzīvē. Tas ietekmētu arī vecāku atvaļinājumu, uzlabot šo situāciju ar vecāku atvaļinājumu vīriešiem. Uh, viņiem būtu tiesības izmantot vecāku atvainājumu. 80% no tēviem izmantot šo vecāku atvainājumu. Tātad uh, stiprināt šo normu par uh, vecāku atvainājumiem. Tas jau eksistē Eiropas Savienības līmenī, līdz laikam, kad bērnam ir astoņi gadi, pašlaik var izmantot trīs mēnešus, katrs vecāks. Un eh, tēvi var izmantot eh, būtiski daļu no šī atvainājuma. Tad ir ieviesas kompensācijas, vismaz tādā līmenī kā saslimstības gadījumā. Un ir periods, ka to nevar pāris no viena vecāka uz otru vecākiem ir tiesības arī to izmantot elastīgā veidā, līdz bērns sasniedz 12 gadu vecumu. Tātad mēs redzam, ka šeit ir būtis daļa paredzēta arī tēvu atvainājumiem. Mēs mēģinām šo tvērumu paplašināt, un lai tas atstātu pozitīvu ietekmi uz uh, sieviešu nodarbinātība darba tirgu. Tad šeit piemēri ir no Zviedrijas un no Vācijas. Iekļauj arī priekšlikumu aprūpes atvaļinājumiem. Tas nav Eiropas Savienības likumdošanas līmenī izņemot eh, šādiem force majeure gadījumus. Tas atļauj darbiniekiem izmantot īsu laiku e, ģimenes iemeslu dēļ. Priekšlikums, kā jūs redzat, nodrošina tiesības, lai aprūpes niedzēja varētu izmantot piecas dienas gadā un saņemt kompensāciju kā saslimstības gadījumā. Priekšlikums iekļauj arī normas, lai var izmantot elastīgu darba nosacījumus, lai varētu veikt šādus pieprasījumus. Pašlaik vecāku atvainājumu direktīva paredz tiesības izmantot eh, samazinātu darbu stundu skaitu un daļai darba laika direktīva ko var izmantot visi darbinieki. Priešlikums paredz, ka visi vecāki bērniem līdz 12 gadiem var pieprasīt uh, elastīgus darba režīmus, vai nu samazinātas darba stundu skaitas, vai arī elastīgu stundu sakārtojumu, vai arī izmantot uh, elastību darba vietā. Un papildus tam ir paredzēta aizstāvība tiem darbiniekiem, kas izmanto šīs tiesības. Tie galvenie elementi priekšlikumā direktīvai par vecāku atvainājumiem, kas vēl līdz šim nebija iekļauts Eiropas Savienības likumdošanā, priekšlikumi vecāku atvainājumiem, tātad būs vēl tālāk ejošāki un par aprūpes atvaļinājumu. Tas būs plašāks nekā eksistējošās normas un par šiem elastīgiem darba nosacījumiem. Tas balstīsies uz eh, eksistējošiem, jau eksistējošiem nosacījumiem un paplašinās vēl tos, lai atbilstu. Šo, li eh, šis likumdošanas priekšlikums var tikt papildināts, ir arī vēl nelikumdošanas priekšlikumi, kas atbalsta uh, dalību valstis, lai sasniegtu labāku darba un uh, dzīves uh, līdzsvaru. Tas ir prezentēts uh, paziņojumā. Šeit ir uh, trīs galvenās prioritātes. Tur ir runa par uh, ģimenes atvaļinājumiem un elastīgiem darba nosacījumiem Tas ir priekšlikums direktīvai. Tiks atbalstīta pašreizēja likumdošanas ieviešana. Un uh, šeit tiks atbalstīt arī inovatīvi projekti. Un ir arī ekonomisko iniciatīvu trūkums līdz šim konstatēt, lai atrisināt jautājumu, kā sievietes labāk eh, prezentē darba tirgu. Tas ir mūsu politikas jomas, par to ir runāts mūsu paziņojumā. Tur ir prezentēti pasākumi, kurā ir risināti trūkumi dalību valstīs ir arī uzlabot datu apkopošanas mehānismus, ir arī uzraudzības mehānisms Eiropas pusgada ietvaros. Mēs aicinām arī dalīties ar labākas prakses piemēriem, un papildus arī runa par finansējumu EAC, ESIF un EFSI. Tie galvenie elementi darba un dzīves eh, līdzsvara iniciatīvai. Paldies jums par uzmanību! Un noslēgumā gribētu tikai pateikt, mēs atzīstam, protams, ka dalībvalstīs ir atšķirīgas kultūras, bet strādājot kopā un apmainoties ar eh, paraugu prakses piemēriem, mēķis sasniegt labāku darba un eh, dzīves eh, līdzsvaru varēs tikt labāk sasniegts. Paldies! Thank you. Uh... Paldies! Vēl arī tieslietu ģenerāla direktorāts ir pārstāvis vai nav? Is, um, yeah. um, okay, great. Thank you for being here. Please take. Brīžīgi atnācāt, lūdzu, apsēdieties un jums iespēja tad arī sniegt savu skatu. Jā, paldies. Šobrīd mēs esam ieskicējuši galvenos tas elements, kas iekļaut šajā karjeras un ģimenes dzīves līdzsvara priekšlikumā. Es nedomāju, ka man būtu daudz ko vairs tur piebilst, bet. Uh, tas tad iekļaujas Eiropas sociālajā projektā. Tas paredz gan likumdošanas priekšlikumu, gan arī šo neli, tātad, neformālo arī atbalstu. Galvenais mērķis, ko vēlamies panākt, ir iekļaujoties Eiropas sociālajā pilārā. Nodrošināt arī turpmāk progresu. Starp virzoties dzimumu līdztiesību, nodrošināt iespējas vienlīdzīgas karjeras iespējas arī sievietēm un vīriešiem. Bet salīdzinot pirmā situācija pirms pāris gadiem, mums redzams ir, ir tā kā nākamais solis kur tad paredzam konkrēti atbalstu, kā varam šo progresu veicināt. Nu labi, paldies. Tad vārds referentam no Nodarbinātības lietu komitejas Kāzes kungam. Viņš pārstāv tautas partiju. Lūdzu. Paldies priekšsādātāju. Paldies, komisija, ka piedāvājat šādu priekšlikumu. Paldies arī par jūsu prezentāciju. Nu, šis ir teikt īstā laikā. Te jūs atrunāt jautājums arī gan par atvinājumiem, gan par elastīgo darba kārtību un laikiem un par iespējām izmaiņām mūsu sabiedrībā, kā salīdzinām un savietojam darbu un karjeru ar ģimenes dzīvi. Nu, kas ir, piemēram, nepieciešamie atvinājumi, jeb, nu, dažādi kopšanas atvinājumi, un kā tad iesaistīt vīriešu. Un kā panākt tomēr, ka sievietes tomēr aktīvi iesaistās darbtirgū. Un nodrošina tāds apstākļus, kas ļauj savienot ģimeni un karjeru. Tad ir ļoti svarīgi, ka šajā priekšlikumā mēs atspoguļam reālo situāciju līdzsvarotā veidā. Tāpat jāatzīmē, ka šī nu ir pirmā reize, kas tā iziet no Eiropas sociālā pīlāra, sociālais pīlārs, ko nu pat ir parakstījuši trīs lielās iestādes pagājušā gada novembrī Zviedrijā. Un šajā priekšlikumā mēs redzam vairākus būtiskus elementus, kas ir veidot, lai palīdzētu atrisināt dažādas anomālijas kas ir šobrīd sistēmās, gan rūpēties par bērniem, gan arī citiem cilvēkiem. Šobrīd tas ir tikai darbs un process. Un mums vajadzēs vēl ļoti plašas konsultācijas, lai panāktu pareizu risinājumu un, un pareizu līdzsvaru arī šeit likumdošanas ziņā. Īpaši vēlos uzsvērt, ka šis priekšlikums runā arī par ne tikai tātad vecākiem, bet arī uh, aprūpētājiem, kas tad, nu, nākotnes demogrāfija, protams, liks ieviesīs izmaiņas, tad, tad būs arvien biežāk. Par paternitātes atvaļinājumu. Manuprāt, tas ir ļoti jau taustāms rezultāts, ko varētu no šī priekšlikuma arī panākt. par elastīgu darba mm, kārtību visiem strādošiem vecākiem. Arī es domāju, ka tas ir īstenojams un vērtīgs ierosināms. Nu, un zināmiem precizējumiem mēs varēsim arī to virzīt tālāk, ņemot vērā reālas izmaiņas, kā mainās darba vide, darba tirgus. Un tad varētu labāk norošināt saskaņas starp karjeru un ģimeni. Par šo, ka četrus mēnešus ir jāizteno katram vecākam un nevar to nodot otram, šobrīd tas ir mēneša garumā, nu to gan vajadzēs vēl rūpīgi diskutēt ar interesētām pusēm, lai atrastu pareizo līdzsvaru, kas tiešām būtu pieņemams abiem, abām pusēm. Tāpat arī papildus vajadzēs turpināt diskusijas par šo slimības labs apmērā, tā ka dalībās to var, protams, interpretēt atšķirīgi. Nu, it kā jau pakonsultējoties, es saprotu, ka tomēr būs vajadzīgs vēl papildus konsultācijas, lai dzirdētu dažādus viedokļus. Un visbeidzot. vēlos panākt līdzsvaru. Tas nebūs viegli. lai nodrošinātu šīs tiesības, nodrošinātu savus karjeras un ģimenes dzīves attīstību, bet reiz arī, lai uzņēmējdarbība tomēr turpinātos, un ko tas nozīmēs, piemēram, maziem vidiem uzņēmumiem. Paldies, kas es kungam tālāk sociāldemokrātu vārdā. Marija Rēna, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Piedošana, ko ie, nu, nu, iekavē, nu, ierados nokavēšanos, bet dažkārt ir grūti salikt kopā visa veida sanāksmes un visa veida deputātu pienākums. Bet paldies, ka jūs jau sakāt, un paldies arī Kaskungam, kurš tagad strādā pie šī būtiskā jautājuma, kas tieši runā par ģimenes un karjeras savienošanu. Francijā ir veikts arī pētījums, un es domāju, ka Francijā tas varbūt atbilst arī faktiski visām Eiropas valstīm, šobrīd 57% atzīst, ka viņiem ir grūtības um, izpēl, izpildīt dažādi administratīvos uzdevumus, un no 50% viņi atzīst, ka viņi uh, dažādi veidi mākslinieciskos darbības viņi nemaz nespēja īstenot uh, 16%, un 50% ir ļoti grūtības. 51% no šiem nodarbinātajiem ir vēl papildus arī grūtības atrast laiku, ko pavadīt ar savu ģimeni un 46% ir grūti organizēt vēl kaut ko citu ārpus darba. Nu, tad nu, vispār nav sociālās dzīves. Vai tad mums ir jāizvēlās, vai nu mēs strādājam, vai kā, bet mēs tad liekas, ka mēs esam tomēr strādājam, lai dzīvotu, lai dzīvotu labāk. Manuprāt, tas ir skaidrs mērķis, kurš ir arī visiem aktuāls. Lūk, šādā kontekstā vēlos pateikties komisija par izstrādāto iniciatīvu. Mēs esam gaidījuši šādu likumdošanas priekšlikumu, kur iepriekš jau mēs skatījām arī maternitātes atvenāmu, bija refit ietvaros. Tur bija liels drāmas skatoties, jo daļēji pie tā strādājām gan parlaments, gan arī komisija un, diemžēl, padoma, kas nevēlējās šeit neko darīt. Viņi bija ļoti sarežģīts eh, partneris šajā sarunās. Par spīti tam komisija šodien tomēr nāk ar jaunu institīvu. Jo redzam, ka uh, Komisāri ļoti labi saprot, kāda ir reālā situācija un ka te nav runa tikai par kaut kādām uh, iespējām šīs dzīves salāgot. Nē, ka te tiešām ir ļoti nopietns uzdevums un kas jārisina. Tātad vai mēs runājam arī par uzņēmumu konkurētspēju? Es saprotu, ka 50% darbinieki uzskata, ka viņi neveic īstos uzdevumus, ka tas nav viņu tāds aicinājums dzīves. Un, ko saprot, nozīmē viņu produktivitātei. Un savukārt sievietes, kas sēž mājās un nespēja iekļauties darbtirgu, mēs vienkārši iztērējam naudu. Sanāk, ka mēs maksām par viņu augstāko izglītību, pēc tam mm, tā netiek izmantot. Paskatīsimies skaitļiem. Sieviete ar trim bērniem, viņas aktīvā iespēja ieklausties darba targā, viņu iespēja samazinās par 50%. Savukārt vīriešiem, savukārt tas kā nekas, ka ir bērni, tas ir alga, 80% gadījumā viņi atrod darbu. Nu, tas ir pilnīgi neiespējami. Šāda nelīdzsvarotība starp dzimumiem. Tādēļ apzinoties, kā komisija vēl šos trīs pilārus savietot, nodrošināt, ka pirms aptuveni desmit dienas ir apmaksāts, kas nodrošina, ka tēvs iesaistās ģimenes dzīvē, jo ja tēvam ir sava ģimenes loma. Un vienlaikus mēs zinām, ka šīs brīvdienas, ja viņas netiek uzlikts kā obligātas, tad savukārt uzņēmumi, e, nu, da izdara spiedienus vīriešiem, nu, tad, lai viņi neizņemtu šīs brīvdienas. Un sieviete savukārt zaudē ļoti daudz arī no saviem ienākumiem, pilnībā pārējot strādāt kā mājasemniece. Šodien, kur mēs runājam par vecāku atvināmu, to izmanto faktiski 2,7% vīriešu Eiropā. Padomā, 2,7%. 2% vīriešu Eiropā izmanto šādu vecāku atvināmu. Tā kā šis obligātais pārnes aizliegums nu, tas ir tiešām cīņa pret uh, pār stereotipiem, jo jau runā par pārnes, tas vienmēr vienā virzienā no vīrieša sievieti, lai viņi to izmanto. Tādēļ ir ļoti svarīgi panākt arī tomēr vīrieši izmanto. Šobrīd ir 2%. Mēs esam tālu no, tālu no līdzsvara attiecībā uz vecāku atvinām. Un kādēļ ir svarīgi nodrošināt maksājumus? Uh, Jo es, protams, dzirdu, jā, ka daudz saka, ka tas ļoti dārgi uzņēmumiem. Bet par situāciju, kā piedāvā komisija, tātad te ir jāņem vērā, varbūt, ka jādomā par solidāru sistēmu. Tātad sociālā aizsardzība, sociāla apdrošināšana tad pārņemtu šīs maksājumus, nevis kā atsevišķa uzņēmumi, to es saprotu, ko kāds kungs saka. Mazie video uzņēmumi kuriem tas būtu ļoti smags finansās sloks. Tādēļ jānāk par solidāru sistēmu. Bet ja nesaņem mm, algu, ja nav šīs solidaritātes, un tad par to viss sanāk maksā sievietes, kas nesaņem algu. Un viņas zaudē Eh, viņu ienākumi samazinās, viņam ir jāpamet darbs. Protams, es dzirdu, ko saka uzņēmumi, bet es reizē arī dzirdu mājasemniecību o, trauksmi par to, ka viņi nonāk jau uz nabadzības sliekšņa, un tas, kā vispār cilvēki ir audzina bērns vienu, un saskaties ar solidaritātes, eh, piedošanas solidaritātes trūkumu, par visu tad jāmaksā katram individuāli. Tādēļ es vēlētos, ka faktiski mēs runājam tomēr par solidaritātes pirmo līmeni, nevis solidaritātes nevis, nevis, nebūšanu, kas iztrūkst, un sādāk par visu maksā vien vienīgi sievieti, kura atbild par sievietēm, par viņam rūpējas un pati kļūst arvien nabadzīgāka. Un tad jau nav jābrīnās, ka Eiropā nedzims bērnu, kad tas ir zem divi bērni uz cilvēku. Tādēļ mums ir jānodrošina šāds atbalsts, lai varētu runāt arī par Eiropas demogrāfijas uzlabošanos. Un tādēļ, ja mēs vēlamies nodrošināt savu sociālo aizsardzību Eiropā, šobrīd, kad viss akcents ir likts uz šīm ģimenēm, kas ir ļoti sarežģītās situācijās, no slimības viedokļa, dažādu citu grūtībām, lūk, tas viss ir jāpārvar. Un tas protams, ir jānosprauž ļoti šeit skaidri. Paldies komisijai par šādu drosmīgu soli. Man gribētos, lai mums tālāk arī ir šīs diskusijas ļoti izsmē, izsvērtas un plašas par mājasemniecībām, par izdevumiem. Tas ļaus tā godīgi paskatīties, uh, kā to redz gan Eiropas komisija, gan padomi, gan arī parlaments. Lai šī sociālā Eiropa, par ko mēs runājam Getburgā, reāli tagad iezīmētos šādos konkrētos darbos, kas ir nozīmē, kas ir iegūms gan sievietēm, mātēm, gan bērniem, gan arī uzņēmumiem. Paldies! Thank you. Uh... Paldies. Tālāk Sikanskas kundze lūdzu. Paldies. Ja paldies par šo prezentāciju. Mēs, protams, vēlamies, lai sievietes aktīvāk iesaistītos darbtirgu un reiz arī ar to šādu soli stiprināt ģimenes. Jo, ja kāds izmanto tēva atvainājumu un iespējamo elastīgu darba un ģimenes savienošanu, nu, tas nozīmē, ka ģimenē būs iespējas vairāk laba pavadīt kopā. Nevar būt tā, ka visu laiku tās tikai pelna naudu, bet ka pavada kopā ar laiku bērniem. Un tādēļ es vēlētos skaidri pateikt, kā mēs reiz arī šeit rīkojamies, lai ievērotu mazo vidēju uzņēmumu intereses. Jā, tad jāņem vērā visu pošu intereses. Tātad gan ģimeņu intereses, gan uzņēmumu intereses. Es pat, piemēram, daudz strādāju kopā ar cilvēkiem ar invaliditāti. Un tādēļ jautājums ir par aprūpi. Uh, šādu cilvēku pieskatīšanu vienmēr ļoti aktuāls. Bieži vien tie ir kādi pašsarunāti, neformāli pieskatītāji. Nu, kas daļai tad to dara, tad eh, nestrādājot, un vai eh, tad papildus tieši mēģinās to sarunāt vēl ar darbu. Un būtu arī jānodrošina tāds skaidrāks tieskais regulējums tiem, kas pieskat šo cilvēkus un palīdz viņiem. Un šādi pieskatītāji bieži vien, nu, tas ir vienīgais, kā viņi sapelna iztiku, bet savu citu veidu pabalstu un atbalstu viņi nevar iegūt. Tādēļ vajadzētu arī ņemt vērā arī šādu cilvēku iespēju. Paldies jums un es ceru, ka mēs visi ļoti labi sadarbosimies. Paldies, tālāk Renāna uz vietas, tālāk Taņa Gonzāles Penžas, lūdzu. Arī es vēlos pateikties eh, komisijai. Mm, šī ir vērtīga iespēja apmainīties ar viedokļiem par komisijas priešakumu. Par vecāku atvaļinājumu mēs uzskatām, ka šis ir ļoti interesants eh, priešakums, un mēs eh, arī uzskatām, ka tas ir izraisījis lielu interesi pilsoniskajā sabiedrībā, jo sevišķi ģimenēs, un tam ir pozitīvi aspekti. Uh, Mums e, ir jāstrādā, lai tas būtu vēl labāks, un manuprāt, ir e, viens nepareizā pieņēmums. E, komisija ir bloķējusi citus mēģinājumus reformēt maternitātes direktīvu jau kādu laiku, un mums būtu paticis labāk, ja iepriekšējās direktīvas būtu pārstrādātas vienotā konsolidētā direktīvā, jo mūsuprāt ir jābūt eh, tā, eh, ka tātad eh, šobrīd 90% no šiem pārnesamajiem atvinājumiem tātad izmanto sievietes. Un līdz ar to tas ir um, problemātisks jautājums, un mums ir jāgarantē, ka mums ir skaidrs priežikums, uh, kas uh, mudinātu uh, šo te uh, pārdali uh, atvaļinājumiem. Uh, Un ir eh, skaidrs, eh, ka mm, šī brīža noteikumi neļauj eh, sievietēm atgriezties uz vienādiem noteikumiem ar vīriešiem darba tirgu. Tas viss prasa daudz ilgāk laika, un jāsaka, ka tas ir tāds priekšlikums, kurš īsti nevirza uz priekšu maternitātes direktīvu. Tas drīzāk risina jautājumu par darba un privātās dzīves līdzsvaru un vecāku atvaļinājumu un puslodes darba tiesībām. Līdz ar to tur ir vairāk ļoti mm, konkrēti eh, punkti, ko tas risina, ir arī eh, konkrētas bāžas, kādas mums ir šobrīd šī nepārnesamība vecāku atvaļinājumam, kā arī aprūpētāja atvaļinājums, tas ir pieņemam, tomēr mūsuprāt gadījumā ar maternitātes atvaļinājumu tam vajadzētu būt fakultatīvam nosacījumam. citādāk netiek nodrošināta um, dzimuma līdztiesība attiecībā uz šiem 12 gadiem. Mūsu nostāja ir tāda, ka neesam pārliecināti par eh, to, kā tas gal galā darbosies. Rodas jautājums eh, attiecībā uz eh, to, kad tiks izmaksāts uh, pabalsts, vai tad, kad bērns ir piedzimis, vai būs palicis eh, vēl vēlāk kāda daļa no šī atvaļinājuma, ko vēlāk izmantot. Un iespējams, tas būs vajadzīgs eh, vēlāk. Un mātei būs pilna atbildība. Un informācija, kas ir mūsu rīcībā, eh, liecina, ka um, tēvi izņem atvaļinājumu, ja, viņi tiek, ja viņiem tiek izmaksāts pabalsts 80% apjomā no algas. Un tāpēc ir ļoti svarīgs uh, šis uh, pabalsta apjoms 80% līmenī. Tad mūs satrauc arī uh, elastīgi darba apstākļi. Protams, ka mums ir jācenšas apvienot dažādus viedokļus šeit, un es domāju, ka Kāzas kungs ir gatavs to darīt, un, protams, ka mēs runājam par daudz dažādiem da darbnieku veidiem. Un eh, mums ir arī svarīgi atcerēties eh, to, ka ir eh, daudzas ģimenes ar vienu vecāku un viņu situācija ir diezgan unikāla. Un patiesībā viņiem vajadzētu spēt deleģēt šo te atvaļinājumu un tad atsauce uz pašnodarbinātiem darbiniekiem, nu, vēlreiz jāsaka, ka šeit pastāv bāžas, tāpēc, ka ir jābūt eh, definīcijai, eh, ģimenes definīcijai, bet eh, šeit ir ļoti šāra ģimenes definīcija, un tā kā ne visi no mums ir daļa no nukleāras ģimenes, ir daudz lielāka daudzveidība, ir nepieciešama daudz modernāka, aktuālāka definīcija un saistībā ar aprūpi. Uh, Eh, kādam vajadzētu spēt eh, izvēlēties. Eh, iespējams, tie ir kādi draugi vai kaimiņi, kas ir aprūpētāji, vai arī kāds tieši ģimenes loceklis līdz ar to. Viņiem vajadzētu būt izvēlē, izvēlē tātad saistībā uz aprūpi. Un daži mm, no šiem ir tiem jautājumiem, par kuriem mums ir bažas. Tomēr, mūsuprāt, šis priekšlikums ir pozitīvs, un mēs uh, citīgi strādāsim, lai tas būtu ļoti labs ziņojums. Ždanoks kundzei vārds lūdzu. Yes, thank you. Cheer. Paldies. Protams, ka mēs ar eh, entuziasmu esam uzņēmuši šo eh, komisijas eh, priekšlikumu. Es biju līdz referente Eiropas parlamentā rezolūcijai ar nosaukumu, tad, tad radot uh, Uh, labvēlīgus uh, apstākļus uh, tātad, mm, darba un ģimenes dzīves līdzsvaram bija divi mm, līdzreferenti arī no FEM komitejas. Strādājot pie šī dokumenta, mums bija plašas diskusijas, un mm, arī tagad tās būs ļoti izvērstas. Tātad mm, pārnesamie, nepārnesamie e, pabalsti. Mūsu priekšlikums, e, par kuru balsoja vairums no parlamenta, bija mm, šie daļēji e, pārnesamie pabalsti, tomēr lielākajai daļai nevajadzētu būt pārnesamai. Un tad vēl citas problēmas. Tagad minēšu to, eh, kāda ir manas uh, grupas eh, zaļo uh, pozīcija, mēs uh, esam strādājuši kopā ar ēnu referentu, mm, tātad pie atzinuma mm, mm, no sieviešu tiesību komitejas, un esam konsultējušies arī ar Kāzas kungu. Bija daudz iespējas, un tāds būs arī turpmāk. Eh, protams, kā maternitātes eh, atvaļinājums eh, te mūs neapmierina, tas te ir, nav, nav mainīts, un mēs visi zinām, kāda ir problēma. Un tāda, kas tiecās uz dēva atvaļinājumu, un šis te priekšlikums, mēs neesam apmierināti ar šo te kompensācijas līmeni saistībā ar slimības lapu. Tas ļoti atšķirās dažādās valstīs. Uh, Mm, minimālais līmenis ir 40% algas, un mēs vēlētos ar jums eh, diskutēt un ierosināt eh, augstāku līmeni. Nu, vismaz 60 vai 80% no algas. Un tāda, kas attiecās uz vecāku atvaļinājumu, es jau teicu, ka lielākās eh, diskusijas būs par pārnesamību. Mēs uzklausījām Uh, vairākus NVO, kuras uh, atbalsta pilnīgu nepārnesamību uh, vecāku atvaļinājumam. Līdz ar to mēs saprotam to, ka ir jābūt kādam kompromisam parlamentu priekšlikumā un parlamentā pozīcijā. Mēs pie tā strādāsim. Kas attiecās uz kompensāciju. Tas pats attiecās arī uz eh, tēva atvaļinājumu. Tātad šis sasaiste ar slimības lapu ir pārāk eh, zema. Un eh, šeit mēs vēlētos arī minēt vientuļos vecākus un īpašus nosacījumus vecākiem, kuri bērns audzina vieni. Manuprāt, tas ir tās trūkums komisijas priekšlikumā, ka eh, vietlie vecāki netiek eh, atsevišķi skatīti, un tāpēc mēs ierosinām eh, lielāku atvaļinājumu, piemēram, astoņu mēneši ar tiesībām vietējām vecākam dalīt šo atvaļinājumu ar kādu pēc viņa izvēles. Vai nu tā, tas varbūt kāds radinieks vai reģistrēts, nereģistrēts, vai kāds no ģimenes, vai kāds kaimiņš. Jo šī ir īpaša situācija, kādā ir vientuļie vecāki, un tas ir jārisina atsevišķi, lai būtu iespējams atbalstīt šo cilvēku. jo ir skaidrs, ka lielākoties tās ir sievietes, nevajadzētu viņas atstāt vienas. Aprūpētāju atvaļinājums ir ļoti pozitīvi, eh, ka ir jauns elements, eh, kas ir ieviests eh, šeit. Un mēs jau to esam paziņojuši cilvēkiem, un viņi to augstu vērtē, un šo ideju. Un, protams, ka šīs piecas dienas mēs uh, uz tām varam raudzīties tikai kā uz pilotu projektu. Un tas vēl tālāk jātīsta. Elastīgi darba apstākļi. Ļoti labs priešakums, uh, tomēr mums uh, labāk patiktu ieviest arī fiksētas tiesības darbiniekiem pieprasīt atgriezties pie 100% nodarbinātības, kad ir šāda vēlme radusies. Uh, Nu, tad eh, tā ir mūsu pozīcija. Tātad eh, pirms eh, konsultācijām. Paldies, atvainojos, ka man tas jāsaka, tomēr lūdzu centieties izteikties īsi, jo mums nebūs pietiekami daudz laika, lai ļautu visiem izteikties, ja jūs pārāk gari izteiksieties. Laura Egei nav klāt no FDD. Eh, Malēna kungs, ENF, lūdzu. Oui, merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Piedošana, ka man arī bija sanāca aizkavēties, piedalījos otrā komitejā, un es īsti nedzirdēju komisijas prezentāciju. Tomēr es esmu iepazinusies iepriekš un zinu, ka te vajadzēs panākt tiešām tādu labo gribu, lai pārvarētu šo netaisnību un nav vienlīdzības starp vīrietiem, vīriešiem un sievietēm. Sanāk, ka it kā mēs gribam atbrīvot sievieti, lai viņa kalpot vīrietim. Šeit ir, protams, ļoti grūti panākt šo līdzsvaru, jo sieviete, kas strādā, vai arī vīrietis, kurš strādā, un vēlas reizē arī sagat, salāgot dzim, ģimenes dzīvi, faktiski sanāk tā trešā dzīve, jo tā ir tā viss, kas jums ir, tā kā jums jābūt kā vecākam. Tas ļoti sarežģīti un. Un uh, vienlaiks arī saglabājot iespējas, nu, nodrošināt savu sociālo dzīvi. Tā kā nu, to droši vien nevar visu atrunāt ar um, direktīvu palīdzību. Faktiski jau katra dalībvalsts pati veido savu likumdošanu, kas ļauj noteikt līdz maksimālam slieksnim vai nu arī kaut kādas finanšu, humāno resursu izmantošanu, uh, nodrošināt varbūt arī neatkarīgos darbiniekus, vai arī paredzot, ka varētu būt tāds smags trieciens dzīves, kas tiek atrunāti, bet nevajadzētu, kā aizrāmies ar ļoti detalizētiem noteikumiem, mums jānosaka vienkārši noteikumi, uh, kurunām par vecāku pienākumiem un arī var dažiem apraupas iespējām, bet lai katra valsts pati tomēr varētu labāk pielāgoties tā situācija, kāda jau viņiem ir spēkā, ņemot vērā gan no arī nobeidzošanu, un vismaz arī, ka dažādi veidi, protams, iestāžu palīdzību izmantot. Tādēļ jāveido vienkāršs ietvers, kas ļautu šīs abas lietas savienot, tātad gan profesiju, gan ģimenes dzīvi bet vienlaiks tad ņemiet vērā. Nedomājiet, ka ar šādiem obligātiem sadalījumiem, atvainājumiem, nu, jūs atrisināt visas problēmas, bet faktiski jau neļaut nemaz attīstīties vēl uzņēmējdarbībai. Paldies! Paldies! Tagad uh, uzklausīsim uh, Digemployment, Digenjust. Uh, Un tad uzklausīsim arī nodarbinātības eh, referentu un ēnu referentu, bet tagad uh, vārds uh, eh, FEM komitejas uh, uh, referentai uh, un ēnu referentiem. Tagad uh, vārds. Uh, Kozlauskas Raivītas kundzei. Paldies, vēlos pateikties komisijai par priekšlikumu. Man ir jāsaka, ka šī ir reta iespēja redz gadījums, kad eh, jautājums eh, darba tirgū tiek eh, regulēts izmantot izmantojot argumentus, kas sasās ar sieviešu eh, tiesībām. Līdz ar to mums ir tiešām eh, jānovērtē šī iespēja. Tikai tiešām eh, šo te lomu apvienošana, tas ir aktuāls jautājums sievietēm, kurām ir bērni, viņiem ir liels problēmas apvienojot privāto dzīvi ar darbu. Tomēr tas neatiecās uz vīriešiem. Līdz ar to tas ir priešakums, kas ir ļoti svarīgs no sieviešu perspektīvas raugoties. sievietes. Mm, kultūra nosaka to, ka sievietes ir atbildīgas par savām ģimenēm, tomēr nav garantiju neatkarīgiem ienākumiem tajā laikā, kamēr viņas rūpēs par saviem bērniem vai radiniekiem. Līdz ar to sievietēm ir jāstrādā un līdz ar to valsts un Eiropas saimnības atbildībai eh, vajadzētu eh, būt eh, mm, tātad garantēt to, ka ir darba iespējas, vajadzētu novērst visus šķēršļus, un līdz šim mēs neesam daudz runājuši par dažādām detaļām, tomēr mēs bieži vien runājam par nepārnesmības jautājumu, atvaļinājumiem, un tas ir ļoti svarīgs elements, raugoties no sieviešu tiesību perspektīvas, un tas ir svarīgākais šī priekšlikuma elements. Kāpēc? Tāpēc, ka vīriešiem un sievietēm ir dažādas pozīcijas darba tirgu un viņi tiek uzsvērti atšķirīgi. Raugoties eh, no eh, dažādu eh, tiesību uz dažādiem atvaļinājumiem perspektīvas, un kā jau so iepriekš teicu, tad vīrietis, kuram ir bērni, tiek uh, uh, uzsvērts pozitīvā uh, veidā no sava darba devēja uh, puses. Uh, savukārt, uh, sieviete, kurai ir bērni, tiek uzsvērta negatīvā veidā. Uh, Eh, tas ir eh, tāds eh, darba ņēmējs, kurš ir augsta riska darba ņēmējs. Un līdz ar to ļoti bieži tas tiek sasaistīts ar risku, ka ir jāņem maternitātes atvaļinājums. Un, uh, Mm, tādas pašas eh, tiesības vajadzētu piemērot gan sievietēm, eh, gan vīriešiem, un mums vajadzētu darīt visu, kas iespējams, eh, lai arī vīrieši izmantotu atlinājumus, un tādā gadījumā šī izpratne uztvere darba tirgu būtu godīgāka, un problēma ar tēva atlinājumiem ir ļoti svarīga ne tikai ģimenēm, tāpēc, ka Mm, tas, ka vīriešiem ir šeit eh, bērnu aprūpas pienākumi, tas ir kaut kas jauns um, tādā eh, evolūcijas līknē un vajadzētu atcerēties, ja eh, mēs sniedzam tēva atvaļinājumus, tādā gadījumā mēs arī sievietes augstāk vērtējam darba tirgu un tādā veidā situācija darba tirgu izlīdzinās. Un nobeigumā es vēlētos teikt, ka es uzskatu, ka mūsu sadarbība būs veiksmīga pie šī priešakuma ir Eh, vairāki eh, jautājumi, piemēram, jautājums par nepārnesamību. Nu, tas ir svarīgs jautājums, un uh, tur ir vairākas jautājuma zīmes, jo mēs varam teikt, ka no vienas puses ir svarīgi, uh, lai uh, vīriešiem uh, būtu viņu neatkarīgās tiesības uz atvinājumiem, tomēr no otras puses raugoties, vajadzētu būt iespējai, ka ir uh, kopīgi apvienoti atvinājumi uh, rūpējoties par bērniem kopā, jo sevišķi, kad viņi ir pavisam mazi. Eh, Pasāv šāda risinājuma vairākās dalībvalstīs, un eh, visi šis te atvaļinājuma apkopojums, eh, tēvu, maternitātes atvaļinājums, tos var izmantot vien, vien, vienlaikus, lai abi vecāki varētu rūpēties par bērniem. Tas ir ļoti svarīgi ģimnēm, tomēr, ja ir pilna nepārnesamība tādā gadījumā, šī iespēja nebūtu iespējama. Un noslēgumā vēlētos teikt, ka priecājos par to, ka iepriekšējā uh, direktīvu aizstās eh, šis te ambiciozākais eh, priešakums, tomēr jautājums ir par to, kas ir eh, minimums, jo komisija var sniegt regulējumu tēva atvinājuma jomā, izmantojot šo minimumu. Līdz ar to arī tas ir jāņem vērā un jārisina. Paldies! Tagad vārds Junkeris kundzei, kurā aizstāja Blinkevičūtas kundzi. Eh, tas eh, nav tas, ko es plānoju darīt, eh, tāpēc, ka es domāju, ka S&D grupas pārstāve Marija Reina jau izskaidroja mūsu grupas pozīciju, un es tikai pieteicos izteikties, lai precizētu trīs aspektus ar komisiju. Es ceru, ka man ir iespēja to darīt. Pilnīgi noteikti, saka priekšsādātāji, tomēr jūs uh, runājat uh, FEM eh, komitejas vārdā, ne EMPL komitejas vārdā. Atvainojiet, es uh, nelūdzu runāšanas laiku tādā uh, gadījumā, jums ir jāuzgaida. Lūdzu. Tas uh, nozīmē, ka jūs esat uh, aizstājies. Jā, nē, nu, nav. Es tagad nevēlējos te aizstāt uh, kolēģis un izteikties sieviešu lietu komiteju vārdā, bet man ir tomēr zināms komentārs. Kā mēs varam savēkot ģimeni un karjeru, tas ir tik būtisks jautājums, kur ir arī reizē tehniski jautājumi un atvinām jautājumi, bet, manuprāt, ir svarīgs vēl cits svarīgs elements. Runāsim arī par ekonomiku. Franču analītiskais institūts Observatoire Français norāda, ka viņi veic šādu pētījumu, vai jūs vēlaties uzņemties papildus atbildību darbā. 70% pateica nē. Un uh, kādēļ? Tādēļ, ka viņi uzskata, ka papildus atbildība uzņēmuma ietvaros neļaus viņiem sabalansēt ģimenes dzīvi ar karjeru. Tad jau šobrīd faktiski daudz darba devēju par to noraižījušies. Tā padomājiet, kas notiks tālāk, lai panāktu šādu līdzsvaru Eiropā starp ģimeni un karjeru. Nu, es jums reiz varu pateikt, ka nākotnējām paudzēm ir pilnīgi cits skats jau. nu, viņi īstenībā daudz vairāk tieši jau iedzinājās ģimenes dzīvē. Viņi to ļoti labi sapratuši, un es teikšu viņam taisnību. Paldies! Thank you. Paldies! Garika kunga nav šeit. Beatrīse uh, um, Basārā Besarehera uh, arī nav šeit. Uh, Kostadenka Gunvā, jums ir dots vārds. Jā, paldies priekšsādātē. Es uzskatu, ka šis ir viens no svarīgākajiem vispār likumdošanas priekšlikumiem, kāds ir redzēts Eiropas parlamentā. Jo kā varam savādākot ģimeni un karjeru, un uh, tas ir ļoti būtiski. Pagājušā gadā arī iepriekš jau paši strādājuši pie pašinstību ziņojumiem. Uh, kur tās jautājumas arī skatījām. Un toreiz dzirdējām no komisijas, nu, kā tāds priekšlikums būs. Tagad, kad viņš ir izsludināts, jāatzīst, ka šī jaunais direktīvas priekšlikums, nu, diemžēl, diemžēl iekļauj tik daudz lietas, kas uh, faktiski jau bija jāatrisina ar maternitātes uh, jautājumu direktīvu, bet, nu, nu, tas kopējs uzstādījums un uzdevums nav izpildīts. Manuprāt, te ir daudz dažādu jau tiesību akti Eiropā, kas skar sociālās tiesības, darba tiesības, pilsēmtiesības. Lūdzu, vai komisija vispār varētu pateikt, kādā veidā viņi to redz, un kā šo vecāku atvenāmu viņi domā īstenot. Tādās situācijās, kur, piemēram, ir uzņēmums noslēgts tikai uz laiku, kā jūs tādā gadījumā vēlties piemērot šo vecāku atvenāmu? Tā būs ļoti tāda neveikla situācija. Tad tas ir labs tā kā mēģinājums karjeru un ģimeni savienot, bet, nu, tas izpildījums šobrīd diezgan vājš. Jo jūs nerisināt attiecības starp darba ņēmēju un darba devēju. Bet kā gan tas varētu darboties? Ja karjeru vairs vispār nav regulēta, nu tad tas jau drīzāk ir privātā dzīve. Tāpat ir jāuzmanās citā jomā. Mēs nevaram šeit arī izlikties neredzam. Faktiski šitais viss priekšlikums nozīmēs tikai to, ka sievietes e, varēs to vairāk izmantot un faktiski vēl mazāk strādās tad. Nu vēl par ģimenēm, kur ir, ir ļoti sarežģītas situācijas, nu tas tāds trauslas ģimenes, nenoturīgas ģimenes, kas tomēr arī būtu jāsargā. Es te domāju precīzi situācijas, kur dzīvo arī bērni ar invaliditāti vai vecāki ar kādu invaliditāti. Uh, Un šajā priekšlikumā, 8. Punkt, pantā, ir kaut kas tā kā minēts, kur runāja par kompensāciju, bet e, pēc Luksemburgas vai pēc Bulgārijas tarifiem. Paldies! Thank you. Paldies! Ernests Ortezān, vai esat šeit? Daniela Juto, EFDD? Nē. Milen Trašinski no ENF? Nē. Kas nozīmē to, ka mēs varam pievērsties sarakstam? Nu, tagad vārds Jungēris kundzei. Paldies! Kā jau es teicu, tāda Politiski paziņojumi jau ir izskanējuši, tomēr es eh, domāju par trīs jautājumiem šajā priešakumā. Pirmais no tiem ir eh, pats eh, priešakums, kurā ir runa par atalgojumu. Atvaļājuma laikā, mm, slimības labs līmenī. Man ir jautājums, vai Eiropas e, komisija e, nosaka, kurš par to maksās, un es to jautāju tāpēc, e, ka es nāku no valsts, kur slimības lampa pirmo divu slimības gadu laikā ir jāapmaksā darba e, devējam, un tāpēc es e, jautāju, kāpēc mums vajadzētu maksāt, un vai es varu pieņemt, e, ka no jūsu puses runa ir par maksājuma līmeni, nevis par to, kurš būs atbildīgs par maksājumu. Un varētu būt arī tā, ka kolektīvā sociālā apdrošināšana maksā šo te apmaksā šo atvaļinājumu, un tad otrs jautājums no manas puses savukārt ir tāds. Vai e, jūs e, varat kaut ko prognozēt attiecībā uz e, reakciju padomē uz šo priekšlikumu, tāpēc, ka mēs esam sadzirdējuši zināmas bāžas par dažām dalībvalstīm, kuras tā kā tātad cenšas sasarpēji vienoties par dažādām lietām, vai jūs par to varētu kaut ko pateikt? Un tad trešais jautājums, ja e, mums e, veiksiet darbs e, pie šī faila, vai tas nozīmē, ka jūs iekļausiet arī priekšlikumus par maternitātes atvaļinājumu? Uh, Mr. Batan, you have. Uh, Batan kungs, jūs jau izmantojāt savas trīs minūtes. Jūs nesat atkal iekļauts sarakstā. Labi. Tad es šķiet, esam izsmēluši sarakstu, es tikai pat vēlējos šo to piebilst. Sadarāvs kundze, jā, lūdzu, jums vārds. Man šķiet, ka e, šis te priekšlikums kopumā ir ļoti e, veiksmīgs. E, tas ir ļoti labs ieguldījums, reakcija no komisijas puses attiecībā uz reālo situāciju. Un tā ir tāda direktīva, kurai vajadzētu palīdzēt sadalīt ģimenes pienākumus. Un tāpēc es uz to raugos ļoti pozitīvi, tad, kas attiecās uz tēva atvaļinājumu, tad eh, tas ir ļoti ambiciozs eh, kā koncepts. Čehijā mums ir piecas dienas, un eh, bija problēma jau šīs piecas dienas ieviest, un līdz ar to šis desmit dienu priekšlikums mums nebūs viegli realizējams. Un tad tēva atvaļinājums uz četriem mēnešiem, kas nav pārnesami arī šeit. Mēs ejam pareizā virzienā, tad līdz brīdim, kad bērnam ir 12 gadi, un tad arī attiecībā uz aprūpētāja atvaļinājumu saistībā ar uh, samazinātām darba stundām nost, mūsu nostāja ir elastīga, tas mums šķiet ļoti noderīgi tieši mazu bērnu vecākiem. Un es arī varu atbalstīt Asotajā punktā ideju, e, ka e, ir e, jābūt adekvātam atalgojumam. Dalībvalstīm ir jābūt skaidrs, ka te nav runa par sīvēlisku atalgojumu. Tam vajadzētu būt tādam atalgojumam, kurš ir adekvāts. Un te es runāju par slimības atvaļinājumu kā parametru. Un šo te atvaļinājumu vajadzētu atmaksāt. Un, protams, ka tas ir dalībvalsts lēmums. Uh, un viss būs atkarīgs no tā, kādā veidā dalībvalstis eh, nolēma izmaksāt šo te, um, atvaļinājumu. Tad attiecībā uz eh, elastību te ir jautājums, eh, ko uzdod arotbiedrības. Un te es vēlētos pievērsties maniem kolēģiem. Čehijā mēs vēlējāmies ievies šo te home office mājas biroja ehm, ideju, tomēr tieši arotbiedrības pretojās šādai iespējai. Eh, man eh, tā šķiet pareiza norma, tāpēc paldies, eh, ka jūs to dokumentā esat iekāvuši. Tomēr ir zināma cīņa, zināma spriedze ar sociālajiem partneriem, un šajā gadījumā tieši ar arotbiedrībām. Un tas ir tik tiešām žēl, ka arotbiedrības nedaudz bloķē šo jautājumu. Paldies! Paldies! Man vēl ir šis tas sakāms. Es nāku no Zviedrijas, un mēs esam slaveni ar to, ka mums eh, ir ļoti laba eh, sistēma vecāku atļinājumam. Kāda mums ir eh, diskusijas Briselē, Zviedrijā? vienalga kuru dažkārt es saskaros ar argumentu, ka darba devējiem tas nepatīk, tāpēc ka viņi saka, ka mums eh, nebūs nekāds ekonomisks ieguvums, eh, ja būs šāda sistēma ieviesta. Manuprāt, eh, tā ir tā ļoti tuvardzīga pieeja, tāpēc, ka vecāku atvaļinājumam iespējams nebūs pozitīva ietekme uz ceturkšņa ienākumiem uzņēmumiem, tomēr, tomēr tam ir milzu ietekme uz uzņēmumu Uh, ilgtermiņa uh, panākumiem, uz viņu uh, iespējām noturēt sievietes darba tirgu, noturēt talantus un uzlabot darbinieku lab, labsajūtu. Un modernu uzņēmumu to labi apzinās. Un kā komisāra Jurava teica, iepazīstinot ar šo priešakumu, tāda uzņēmumi, kā piemēram IKEA, faktiski atbalsta šo te vecāku atvaļinājumu priešakumu. Uh, Un eh, liela daļa eh, no eh, Zviedrijas ekonomikas spēka ir tas, ka mēs darām iespējamu gan sievietēm, gan vīriešiem apvienot ģimenes dzīvi ar darba dzīvi. Un faktiski pier, ir pierādījumi tam, ka tam ir arī pozitīva ietekme uz IKP. Vecāku atvaļinājums pats par sevi ir investīcija līdz ar to. Uh, Un te ir arī tāds ekonomisks arguments, un es tik tiešām ceru, uh, ka mums nenāksies pie tā daudz atgriezties. Ir brīnišķīgi, ka ir bērni, un, protams, uh, ka uh, mēs kā mātes un tēvi vēlamies pēc iespējas vairāk laika pavadīt ar bērniem. Tomēr tas nav tas, par ko vienmēr ir argumenti. Uh, Es eh, laidu pasaulē savu otro eh, eh, meitu, kad man bija 44 gadi, un es biju ministrē Zviedrijas valdībā, un es domāju, ka viņa ir laba meitene, man ir labs vīrs, un Es esmu ļoti aizņemta Eiropas parlamenta deputāta, kā jau mēs visi. Es domāju, ka ja mēs pieturamies pie faktiem eh, un ne tikai eh, saistībā ar eh, to, ka te runa par vecām vērtībām, mēs varētu runāt par darba un ģimenes dzīves līdzsvaru tādā pieklājīgā, pieaugušā veidā. Tas nozīmē ļoti daudz vīriešiem, sievietēm un ģimenēm. Un līdz ar to Es domāju, eh, ka ir daudz jautājumu, kas tika uzdoti komisijai. Un eh, komisija eh, varētu detalizētajos iedzināties. Jums ir tas vārds, lūdzu. Thank you very much, Chair. And... Paldies, priekšsādātāji. Un par aktuāliem argumentiem. Un, protams, arī vēlāk skatot šo priekšlikumu detalizēt, jūs arī vēl norādīsiet atsevišķiem vēl precīzākiem punktiem, bet tagad reaģēšu uz dažiem svarīgiem jau komentāriem. Un droši vien vēl kolēģis varētu arī šo to papildināt. Bet, protams, ir interesanti turēt dzirdēt jūsu domas un saskatīt nopietnas izaicinājumus, ko mēs nenoliedzam. Galvenais izaicinājums ir panākt sieviešu aktīvu līdzdalību darba tirgū. Un ir jārīkojas, lai to panāktu. Kolēģi jau par to iepriekš runāja. Mums tad ir vairāki izaicinājumi. Mēs redzam arī pozitīvas tendences. Mēs redzam, ka arī vīrieši aktīvāk iesaistās ģimenes dzīvē, Tādēļ kopumā komisija jums piedāvā šādu ambiciozu paketi, kur ir vēl arī citi elementi, kur nav runa tikai maternitāte un līdzīgiem instrumentiem. Tad mēs piedāvājam arī neleģislatīvos instrumentus, tas jums aptuprātā, kas skar, piemēram, piekļuvi aprūps dienestiem, aprūps pakalpojumiem, kas aprūpē gan bērnus, un arī kas ir iekļaut mūsu komunikācija paziņojumā. Tad vēl citi stimuli, par ko mēs šodien daudz nerunājām, parādās tur. Kopā tas ir, protams, tāds nopietnas investīcijas, kas ir vēlāk pārvērš par šādiem pabalstiem, bet reizē tas ir milzīgs iegums sabiedrībai kopumā, tā kā ģimenēm, individiem, kas var labāk salāgot ģimeni un karjeru. Un līdz to arī mēs nodrošinām Eiropā darbņēmēju tiesības. Te mēs iekļautu visa veida dažādas līgumus. Jūs minējāt. Iespēja, protams, arī tas, kā arī ieguvēji ir uzņēmēji. Viņi saglabā tātad savus darbiniekus, talantus. Tas labi ietekmētu arī budžetu. Bet, protams, īstenībā tas viss kaut ko maksā, jā. Un šīs īstermiņa izmaksas arī jāievieš pakāpeniski. Valstis, kas veiksmīgi to dara. Nu, un ir jau panākuši šie modeļi tādu tālāku attīstību. Tā jau viss tas nenotika vienā brīdī. Nu, dalībvalstīs, kas to ievieš, viņam ir jādomā arī par finansējumu. Tas ir apšaubāms. Daudz no jums arī minēja citas lietas par šo pārnesamību. Mēs uzskatām, ka ir no stūrakmeņiem šai iniciatīvai. Nu, mēs gribam, lai te veidoties pozitīvas nodarbinātības tendences ilgtermiņā. Padomājiet, faktiski jau par to lēma pašas ģimenes. Kurš izmanto šo iespēju, kas nav nododama? Tas ir viens no arī apsvērumiem, kas ģimenēm jāņem vērā. Par aprūpētājiem. Taču, nu, jūs minējāt, Ir šīs normas jau, kas to paredz, bet tās jau neats, neaizstāja. Arī oficiālo tātad iespēju, īpaši, ja runa par ilgtermiņu gadījumiem. Pirms došu vārdu kolēģei. Es tomēr ticu, ka šī institīvas spēja nodrošināt labas pārmaiņas dalībvalstīs. Un mums jāspēj atrisināt vēl aktuāli izaicinājumu. Paldies! Jā, es no savas puses vēl vēlos dažas lietas pateikt. Pirmkārt, tas jau, ko jūs esat un ko es zinu, dzirdēju no referenta par mazo vidējo uzņēmumu interešu aizstāvību. Šajā priekšlikumā mēs esam cenšies darīt ļoti rūpīgi jā, un izvērti. Un uh, vairāk jau arī norādīja. Šeit mēs balstamies, un tas izējas punkts ir jāapzinās, ka mums ir zem, zema dzimstība un ka mums ir jāpanāk arvien vairāk cilvēki iesaist darba tirgū. Vai te būtu nesamērīgi ietekme uz maziem vidiem uzņēmumiem, mēs tam nepiekristu. Vienkārši uzskatām pavisam nesen, protams, mēs redzējām, presi par to runā Beļģijā. Lūk, lielo uzņēmumu Microsoft un Daxija lielie uzņēmumi īstenībā pēc pašinstīvas piedāvā daudz lielākas iespējas nekā to nosaka likums, jo viņi vēl saglabāt savus darbiniekus. Un otrkārt, ja mēs tiešām vēlamies, lai šis būtu efektīvs priekšums, mums ir jāiekļauj arī mazie video uzņēmumi. Viņi īstenībā ir šobrīd arī Eiropas ekonomikas mugurkauls. Vairāk nekā 80% darba vietu rada mazi video uzņēmumi. Ja viņas neiekļaut, tad jau mēs nesniegtu arī savu mērķi. Tādēļ, ja tas ir pašu uzņēmumu interesēs, apzinoties, kā mainās darba tirgus, ievērot arī un piemērot šos noteikumus. alternatīvi, tad ir citi varianti, vai ne? Apzinoties, kāda ir demografija. Imigrācija vai nu tad pilnībā jāizmanto viss darbspēka potenciāls, kas ir mūsu rīcībā. Un šobrīd pusē no darbspēka augstu izglītotu cilvēku mums vēl ir neizmantots iespējas. Par to iedomāt šajā priekškumā. Un tas arī, protams, ir mazo video uzņēmumu interesēs. Kas varētu būt šīs papildus izmaksas? Jungerijus kundzes uzdotais jautājums, vai ne? Šī direktīva nenosaka, ka par to jāmaksā uzņēmumiem. Mēs zinām, ka Eiropā, protams, ir liels atšķirības, kā tiek finansēts sociālais aizsardzības izdevumi. Bet direktīvi mēs nosakām šeit zinām līmeni, kas tiek noteikts nacionālā līmenī, tad nacionālais maksā, maksājums. Un tikai tas, ka tiek sasniegts, mēs tad, protams, nenosakām, kādā veidā tas finansējums darbojas. Dalībvalsts paši regulē. Parasti tur ir daļa, ko maksā darba devējs, un tālāk ir sociāla apdrošināšana, kas ieslēdz. Un jau ir runa par tādiem ilgākiem atvinājumiem, kāds ir vecāku atvinājums, nerunā par īsiem atvinājumiem. Parasti šāda veida atvinājums taču dalībvalstīs nemaksā. Uh, uzņēmumi, bet gan sociāla apdrošināšana. Tādēļ mēs jau faktiski saprotam, ka dalībvalsts pieņemot šo direktīvu uh, nacionālās tiesībās, viņi arī atrod līdzsvarots veids, kā to finansēt, kas atbilst līdzinai finansēšanas kārtībai dalībvalstīm. Atrunāja, kur daļu maksā darba devējs un kas ir savukārt no valsts maka. Tādēļ ļoti svarīgi, ka mēs pasakām, uh, ka direktīva nepasaka, ka par to jāmaksā uzņēmumiem. Tā tur nav rakstīts. Otkārt, kas tad varētu būt vēl šīs papildus izmaksas? Dažādi veidi organizatoriskie izdevumi. Par to mums ir jāatrod, kas aizstāj šo kolēģi. Jā. Jāpārstruktūrē darbs. Un tad mēs esam mēģinājuši vismaz šeit daļai priekšlikumā nodrošināt to, ka ir vismazākais iespējamais sloks. Tad mēs dodas iespējas dalību valstīm, kas lūdz šāds iespējas. Ir taču iespējams, kā arī darba devēji, varbūt arī dialogu ceļā ar darba ņēmējiem, protams, atrunā šīs parentā, ja vecāku atvaļinājumu izmantošanas laiku. Jo, protams, jūs esat maiznīcā, katru rītu ir jābūt izceptam Ah, maizei ir jābūt kādam pie letes. Protams, ka tādam mazam mm, uzņēmumam tas būtu ļoti sarežģīti. Bet te. Ir tomēr arī parādīts zelastīguma iespēja, ja tas tātad nav iespējams uzņēmumā, kad tad drīkst arī atteikt no uzņēmēju puses. Tas nav jābūt visam rakstveidā. Mēs ļoti rūpīgi esam par šādām situācijām domājuši. Un tad aicinātu jūs tiešām lasīt ļoti, ļoti rūpīgi mūsu piedāvājumu. Un, ja jūs uzskatāt, ka vēl to varam uzlabot, nu, lūdzu, labprāt uzklausīsim, bet, nu, kādā ziņā mēs to mēģinām veidot tādu iespējamu ar nelielāku ietekmi. Tas tas pirmkārt. Un vēl, Kozlovskas kundzes gan es īsti pārliecināti, ka šodien vairākās dalībvalstīs. Tad ir šī vispārējā pakete. Un pašai ģimenei, protams, ir jālēma, kā viņi izmanto šos atvinājumus. Tāds ir jā. Un, protams, ka mēs pasakām, tēvam ir savs atvinājums kopā, kas ir jāizmanto. Uh, ko nevar nodot sievai. Jo realitāte ir tā, ja ir iespēja izvēlēties, tad ģimene parasti pasaka, ka to nevar pieļaut kā galvenais pelnītājs ģimenē paņemt šādu atvinājumu, jo tad viņa ienākumu zaud, zūd, zustu. Un parasti tad tā ir parasti, ka sieviete pelna mazāk, un viņa arī tad sēž mājās ar bērniem. Un lūk, parasti, kur mēs runājam par elastību, par ģimenēm, pašām, lai ģimenēs paši lēm. Ja jūs pasakat, ka lai lēm paši, tad reāli tas nozīmē, ka sieviete paliek kā vienīgā bērna kopēji. Tādēļ mēs pasakām, jā, vai nu izmantot, vai neizmantojot, bet viens nevar būt tā, ka viens nodot savu daļu otram. Un visbeidzot bija arī papildus jautājums, vai esam gatavi pārskatīt ar maternitātes atvaļinājuma direktīvu. Kā jau sākotnēji par to runājam, arī te kolēģi norādīja. Jā, mēs ar to vispār sākām strādāt, tāpēc, ka maternitātes eh, atvainājuma direktīva iesprūda. Un tādēļ komisija skatījās vēl plašāk, nevis tikai vairs par māti, bet par ģimeni kopumā un tādēļ jāatzīst, ka šobrīd neplānojam pārskatīt maternitātes atvainājumu direktīvu. Jo redzam, ka arī līdzinās diskusijas atklāja, ka viss tās garantijas tomēr jau ir iekļauts un ir nodrošināts, bet trūkst gribas to visu īstenot un nodrošināt. Tādēļ savā paziņojumā par karjeras un ģimenes līdzsvaru mēs tieši uzsveram, ka nepieciešams īstenot pilnībā jau spēkā esošās maternitātes atvaināma tiesības. Lūk, tādā veidā mēs arī plānojam to iznot, kur ar semināru palīdzību un dažādu veidā līdztiesības iestādēm mēs to spētu atrisināt. Par iespējamām nostāju un izredzēm padomē, nu tur uzdodat šādām prezidentūrai, ne mums, jo viņi runā par tiem pašiem jautājumiem kā jūs, tad par šo pārnešanu vai nepārnešanu, par kompensācijas mehānismu, par aprūpēt atvaļinājumu. Visus šos punktus viņi tur rūpīgi analizē šobrīd. Ir tā, ka, protams, veidojas tāds domājošo valstu bloks. Nu, redzēsim, kā veiksies Bulgāru prezidentūrai Viņiem ir liels ambīcijas šī jautājumā un ceram, ka tas tiešām arī tiks atrisināts. Thank you all uh, for. Paldies uh, visiem par uzdotajiem jautājumiem. Tēnkungs, lūdzu, jums ir tas vērts. Es nezinu, varēju vai nevarēju, bet tas, ko es dzirdēju beidzamais, ir tā kā jūs runājat par apļa kvadratūru. Jūs sakat, valstis to neizteno, uh, nu tad, uh, lai to dara uzņēmumi, bet tas jau tas pats, ko teica kolēģi Agnes. Es tiešām saprotu tagad labāk, kāpēc jūs mēģināt, it kā mēģināt apiet šo blokādi. Bet ko tas nozīmē? Ka visas dalībvalstis jau šobrīd ir panākuši to, ka samazina darba izmaksas ar likumdošanas palīdzību. Un šāds priekšlikums nebūs pieņemams viņiem, jo tas atkal nozīmē, ka pieaug darba izmaksas. Jo viss pat īstenībā faktiski dalībvalsts šobrīd jau ir visas ar deficītu, un ja viņām vēl papildus naudu prasīs, kurš to maksās? Tātad risks ir tāds, ka maksās paši darba ņēmēji, viņiem būs jāmaksā beigās. Lūk, tas ir nopietns risks. tad sanāk, ka vispār būs vēl mazāk bērnu, jo viss teiks, nu, kad, tad, kad būsim iekļaujuši naudu, tad tikai varēsim atļauties. Tad, tad mums ir šobrīd jāatzīst, ka tas, kas viss ir šobrīd jāfinansē no valsts, faktiski tad vajadzētu, nu, panākt to, ka to atrēķina no valsts deficīta. Tāds varētu būt risinājums, bet to jūs nedrīksit. Like to to answer... Vai jūs vēlaties mēģināt atbildēt šo jautājumu, šo te komentāru, kā jūs to ra raugāties? Jā, paldies! Protams, ka naudai no kaut kurienes ir jānāk, un vai nu tas tiks noteikts nacionālā līmenī, vai tā ir valsts nauda, vai tie ir uzņēmumi, kas maksā, bet, kā jau es teicu, tādā parasti ilgtermiņa atvaļinājumu gadījumos notiek tā, ka tā ir valsts nauda, un kā mēs uz to raugāmies. Un ir tā, ka mēs aicinām dalībās uz to raugoties, raudzīties Nu, tas īsti nav jautājums eh, par eh, izmaksām, bet tas ir jautājums par investīcijām, un tas ir tas, ko mēs cenšamies darīt eh, ietekmes novērtējumā. Mēs parādām, kā ilgtermiņā tas nu, nozīmēs, ka būs pozitīva ietekme uz IKP un līdz ar to uz valsts finansēm. Bet, protams, ka tas ir, tā, tas ir tāds sekas, kas būs vērojams ilgtermiņā. Un vēl neliels komentārs no manas puses. Es domāju, ka tas ir no viens no tādiem elementiem, kas ir vairākās dalībvalstīs, kurām ir pieredze ar šo to, ka tiek e, īstenos reformas. Protams, ka tas nenotiek viens dienas laikā. E, no, e, tātad 0 nu, līdz 50% izmantošanas gadījumu šis lēciens nenotiek ātri. Un e, šī te ieguvumu analīze ir jāskatās e, arī dinamiski Ir dažādas izmaiņas, e, kurām ir nepieciešams laiks, lai tās varētu notikt. Daudz kas notiek e, pakāpeniski. Ok. Paldies. Labi. Līdz ar to e, paziņoju, ka šī sanāksme ir beigusies. Mums ir radušies daudzi jautājumi. Tātad var atbildēt uz jūsu jautājumu arī, eh, kā par to visi, visu maksās uh, nodokļi. Nu, tātad tie, kuri uh, maksās uh, liels nodokļus, tie uh, maksās vairāk, uh, tie, kas mazāk, tie mazāk, bet nu, tāda ir sabiedrība. Un politika. Paldies jums visiem par to, ka iesaistījāties. Es priecājos, ka tik daudz bija vērtīga viedokļa apmaiņa. Priecājos, eh, ka bija eh, tiešām tāda spēcīga diskusija eh, par darba un privātās dzīves apvienošanu. Paldies visiem, ka bijāt šeit. Esmu lielā mērā droša par to, ka šī diskusija nebija pēdējā par šo jautājumu. Paldies jums visiem!